Šie kolēģi! Dargie kolēģi, lūdzu, sēdieties savās vietās. Mēs turpināsim mūsu darbu. Un nu, pirms mēs pie tā ķeramies, es gribēju jums pateikt, ka šajā komitejā, kur mēs vienmēr runājam par jauniešu kvalifikāciju, es varu tikai jūs aicināt uh, pie zāles izējies paņemt anketu, kas jums tur ir nolikta, ko uh, sagatavojusi kāda Eiropas uh, koledžas studenta, un lūdzu, lai mēs to aizpildītu, un es ļoti gribētu, ka jūs aizpildāt šo anketu, jo tas ir nepieciešams viņas mācībām. Uh, Mums būtu jāturpina mūsu diskusijas par Sarkas kunga ziņojumu, bet es neredzu tos cilvēkus, kam man būtu jādod vārds. Tāpēc es aicinu vispirms izskatīt Baueras kundzes ziņojumu diskusiju par grozījumiem. Jo grozījumu tur ir ārkārtīgi daudz, bet kompromisu ir maz. Un man šķiet, kā mēs varētu ātri par to izdebatēt, bet, nu, reizēm mums parlamentā mēdz viss kaut kas ievilkties. Nu, Baueris kundze, es jūs aicinu stādīt mums priekšā divus kompromisus, ko jūs panācāt balsoties 213 grozījumiem. Köszönöm szépen, elnök asszony, valóban az a helyzet, hogy... Liels paldies, priekšsēdētāji. Jā, tik tiešām Mēs nepanācām lielu kompromisu skaitu. Un tiešām jāatzīst, ka mums būtu nepieciešams pagaidīt līdz balsojuma beigām, lai redzētu, vai šie kompromisi, kas ir piedāvāti, tiks vai netiek tiks pieņemti. Balsošanas saraksta sākumā ir 4-5 jautājumi, par kuriem kompromisu rast vienkārši nebija iespējams. Mēs nevaram teikt, ka daži grozījumi tiks pieņemti un daži nē. Nu, Tieši tāpēc mēs arī nevarējām sagatavot kompromisu grozījumus. Grozījumu saraksta beigās ir pieminēts viens jautājums, un eh, šim jautājumam arī es nesmu spējusi rast risinājumu, nesmu varējusi rast kompromisu. Tas ir pār grozījumus 108, 109, 100. 103, 112 un 113, kas attiecās uz šiem grozījumiem. Tiem, tie ir ļoti īpaši, jo mēs nevaram lasīt šo ziņojumu, neņemot vērā regulu numuru 561. jo mm, šī regula ir ļoti saistīta ar šo direktīvu mm, 2015. Reizē mēs gribam rīkoties e, savā 2002 direktīvā rīkoties tieši tāpat, kā e, tika uh, darīts regulā 561, bet tas nav iespējams, un es jums pastāstīšu kādu iemeslu dēļ, kas attiecās uz darba laika regulu, tad mums ir jāņem vērā dažādā nacionālā likumdošana. Un tieši tāpēc mēs nevaram rast vienu vienīgu risinājumu starptautiskai kontrolēji ir bijuši daži grozījumi priekšlikumi, kas vēlējās piem, mm, piemērot šo regulu. Un otrā grozījuma kategorija, par kuru es runāju, var likties iespējama, kas attiecās uz uzraudzību, uz kontroli un sankcijām. Ir grozījumi, kurā tiek pārņemts koncepti, kas ir regulā 561 un pārcelti uz direktīvu 2002, bet tas nozīmētu, ka mums būtu jāizveido ārkārtīgi dārga informātikas sistēma Eiropas līmenī, un es nevaru to atbalstīt. Mums ir bijuši ļoti aktīvi kompromisa meklējumi. Un mēs centāmies ņemt vērā arī to, kas ir teikts regulā 561. Tas attiecās uz noteikumiem, kas runā par digitālā tahigrāfa re, mm, reģistrāciju. Nu, un te es varētu piekrist, un tieši tā tika izstrādāts pirmais grozījums. Bet, nu, vēl šo to gribu pateikt, kas attiecās uz kontroli un 561 regulu, tad otrajā grozījumā arī uz to ir atsauce. Man liekas, ir pilnīgi pamatoti būt vēl stingrākiem šeit, un tāpēc es ņēmu vērā savu kolēģu priekšlikumu. Un es vēlreiz gribētu pateikt, ka mēs nevaram rast kompromisu, kas attiecās uz uz pašnodarbināto mm, autotransporta vadītāju iekļaušanu vai izslēgšanu. Mēs nevaram vienu reizi grozījumu pieņemt un otru reizi to norādīt. Nu, tāpēc, kas attiecās uz iesaistīšanu vai izslēgšanu, te mēs nevarējām izšķirties un kompromisu atrast. Bet mūsu komitejai te ir jāizšķirās. Mums pirms galīgā balsojuma vēl ir viens mēnesis, varbūt mums ir joprojām iespēja rast jaunus kompromisus, katrā ziņā tos meklēt, meklēt jaunus risinājumus un jaunu redakciju mēs to varētu izstrādāt varbūt smalkāk. Tā, lai tekstu nepārslogotu tādā disproporcionālā veidā un arī neradītu nastu uzņēmējiem. Un visbeidzot, es gribētu piebilst, ka es patiešām vēlētos pateikties visiem kolēģiem par viņu darbu, jo mēs saņēmām 99 grozījums. Priekšsādātāji turpina. Es tagad jūs aicinu nesākt tādas pašas debatas, kādas mums jau ir bijušas iepriekšējās reizēs. Nav nekādas jēgas astoņas reizes atkārtot vienu un to pašu. Mēs šeit esam sapulcējušies tagad, lai izstrādātu jaunus kompromisa grozījumus un nevis apstrīdēt tos, kurus iesniedza vai neiesniedza referente. Lūdzu, Stefaniu kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Es vienmēr esmu gatavs ar Bauers kundzi apspriest uh, tālākus kompromisus. Tos divus, ko viņa ir iesniegusi, tie man ir pieņemami, mums ir pieņemami. Es uh, tomēr redzu, ka šeit varētu būt grūtības uh, izveidot tālākus kompromisus, jo ir dažādas pozīcijas grozījumos paustas, un tās ir ļoti būtiski atšķirīgas. Un uh, grozījumi var iedalīt uh, tos tā kā uh, divās daļās. Uh, vieni grib iekļaut šos pašnodarbinātos šoferus, un otri savukārt grib tieši izslēgt viņus. Un tāpēc uh, pēc mēneša, kad būs balsojums, tas noteikti arī parādīsies. Kaut kā jau tas atrisināsies, bet es nedomāju, ka mēs varam sastādīt kompromisus. Ir citi ir uh, grozījumi, kurus referenti nepieminēja. Es gribētu pievērst jūs uzmanību tiem. Uh, kas eh, paredz eh, iekļaut to šoferis, kas vada automašīnas līdz 3,5 tonnām, ir šie te minibusiņi, eh, un to šoferi pilnīgi nebūs ietverti šeit darba drošības noteikumos, un tie ir arī veselības noteikumi, un tas ir svarīgs jautājums. Varbūt, ka tas nav pre pietiekami precīzi eh, formulēts tajos grozījumos, kas te ir iesniegt, bet es ceru, ka komisija to pieņem zināšanai un sāks strādāt pie tā, lai iekļaut šos te šoferus, kas brauc ar uh, transporta līdzekļiem līdz 3,5 tonām pilna masa. Bet priekšādātais kundze mums uh, Protams, būs jāskatās, kā komiteja lēms šajā izšķirīgajā punktā, vai iekļaus vai izslēgs pašnodarbināto šoferis, bet to mēs redzēsim nākamajā sēdē. Turenenes kundze. Uh, yes, thank you. Jā, paldies. Varbūt tas ir diezgan simptomātiski, ja mums ir tikai divi kompromisu grozījumi pašlaik uz galda. Man liekas, ka mēs varam pastrādāt vēl nopietnāk par ieviešanu. Un neatkarīgi no tā, kura politiskā grupa to iesniedz, mums ir. Eh, jāpanāk tas, lai eh, tieslietu līdzekļi instrumenti Eiropas Savienībā tiek ne tikai ieviesti, bet arī pildīti, jo nav nekāda jēga no tiesību aktiem, kuri nekad netiek īstenota dzīvē. Mēs iesniedzām tikai vienu grozījumu, kas bija ļoti skaidrs, un tas ir tāpēc, ka mums ir principiāla pieeja tam, gan attiecībā uz procesu, kas tika ievērots, bet arī Bet, nu, varbūt tas īsti nebija aicinājums uz kompromisu, Bauris kundze, bet jebkurā gadījumā mēs vēl esam gatavi runāt, ja mēs varam kaut ko izmainīt attiecībā uz kontrolu un ieviešanu tālāk procesā. Paldies, saka priekšsādātāji, vai ir vēl kāds cits, kas gribētu ko sacīt? Figuredo kundze. Man ir eh, zināmas problēmas ar eh, šī kompromisa priekšlikuma izprašanu. Es tā īsti nesaprotu, kā mēs praksē varētu aizsargāt darba ņēmējus. Es domāju, neatkarīgos, eh, patstāvīgos darba ņēmējus, identiskos juridiskos ietvaros. Es labāk gribētu saprast kolēģis Bauers pozīciju. Paldies. Vai vēl kāds? Harki? Harkins kundze, lūdzu. Like to congratulate Ms. Es tikai gribēju apsveikt Brauers kundze. Viņa droši vien ir darījusi maksimāli iespējamo, rodot kompromisus, ko viņa ir iesniegusi, un šobrīd, un dažkārt tā tas ir, ka neko vairāk arī nevar izdarīt. Uh, Es atbalstīšu šos kompromisus, bet es piekrītu, ka droši vien nav iespējams rast risinājumu šim konfliktam, un tas droši vien izšķirsies balsojumā, bet katrā ziņā paldies Bauers kundzei. Monsieur Kamno? No? Pas nécessaire. Vēl kāds lūdzu? Bauerskundze, jums vārds, lai noslēgtu šo diskusiju. Divi kompromisi no 113 grozījumiem jūs dzirdējāt, kā reaģēja kolēģi. Un jūs dzirdējāt, ka viņi ir gatavi darīt nedaudz vairāk, lai rastu kādu iespēju risinājumam. Tātad jums vārds. Köszönöm szépen, elnök asszony, azt hiszem, hogy... Paldies, priekšsēdētājs kundze. Es domāju, ka, Stefan, jūs ļoti skaidri eh, raksturoja situāciju. Ir divas tendences iesniegtajos grozījumos. Nu, ir ļoti sarežģīti tos apvienot un sakausēt. Izdarīju visu, ko varēju. Protams, ka es uh, darīšu visu iespējamo, lai rastu citus risinājumus laikā, kas atliek, un, protams, esmu gatava uh, diskutēt arī ar kolēģiem, esam jau reiz uh, tikušies, un auglīgi diskutējuši par priekšlikumiem, kā arī automašīnas, kas ir vieglākas pa 3,5 tonnām. Čustur šo prasību, šos uh, limitus bija dažādi priekšlikumi par šo jautājumu. Daži no tiem, kas saka, ir vajadzīgi uh, par svaru lielāku vai mazāki noteikumi. Šie priekšlikumi ir pretēji, bet es domāju, ka, nu, jāievēro ir uh, visa likumdošana, visi risinājumi kas eh, skāra automašīnas ar svaru 3,5 tonnas, vajadzētu, lai transporta komiteja beidz šo darbu. Jo tā ir šī komiteja, kurai jāpievēršas eh, šai problēmai. Tāpat mums ir transporta komitejas priekšlikums par šo atzinumu. Bet transporta komiteja nav pieņēmusi par, tieši par šo jautājumu nekādu atzinumu. Un teksts, kas ir jūsu dokumentos, ir tikai priekšlikums, tas nav apstiprināts. Un tas mums parāda arī to, cik sarežģīta ir uh, situācija, jo transporta komiteja nav pieņēmusi nekādu atzinumu. Paldies! Priekšsādātāji par šiem jautājumiem. Tā tad eh, balsojums būs mūsu aprīļa sēdē 28. Un līdz tam brīdim redzēsim, vai eh, tuvināšanās ar referenti ir eh, iespējama. Pēc piecām minūtēm sāksim balsošanu. Diemžēl uh, Lambērs kundze un Blinkevičs kundzes, kundze nav ieradusies. Dod vārdu Serkas kungam, lai noslēgtu diskusijas, kādas mums bija vakar. Un pirms tam, jā, protams, neesmu jūs aizvirsusi, ka komisija ir zālē un vēlas paust savu viedokli. Tā tad dod vārdu komisijas pārstāvim Olivier Telī. Lūdzu, jums vārds. Merci beaucoup, madame la présidente. Je... Paldies, priekšsēdājs kundze. Pavisam īsi. Es gribēju pateikties uh, Sarkas kungam par uh, viņa atzinumu projektu Komisija atbalsta viņu viedokli par eh, to, ka vienošanās pirmajā lasījumā ir gan vēlama, gan arī mūsu interesēs un domāju, ka um, varēs rast nepieciešamos uh, risinājumus par vienlīdzīgu attieksmi. Mēs izskatījām komitejas uh, priekšlikumu šeit, un es domāju, ka mums nebūs nekādas uh, problēmas iespējams 12. 13. grozījums ļoti nozīmīgi referentam un arī vispārēji. Par 8. un 4. grozījumu mēs domājam, ka tehniski risinājumi arī ir iespējami. Saržģītākais jautājums ir 13. par uh, tiesībām, par sociālām tiesībām. Es gribēju norādīt tikai uz to, ka komisijas priekšlikums. Uh, nav tas, ko uh, referents gribētu uh, redzēt komisijas tekstē, jāskaidro tas. Bet no nu, aktuālā situācija nav uh, apmierinoša un salīdzinot ar aktuālo situāciju, komisijas priekšlikums ir solis uz priekšu, tās ir daudz garantijas strādniekiem, migrantiem. Tas par aktuālo situāciju un par to, ka ir jau šī vēlme uzlabot uh, situāciju, kā arī izpratni par to, ka ir eh, budžeta līdzekļi, finanšu līdzekļi nepieciešami šī jautājuma risināšanai dalībvalstīs. Šīs problēmas risinājums ir sarežģīts, komplekss, jo dažās dalību valstīs uh, eh, eh, ir iemaksas uh, paredzētas, uh, citās vienkārši pēc dzīves vietas. Uh, pakalpojumi tiek sniegti, un dažkārt saka, ka mēs ejam jau pārāk tālu, jo, e, ja tiesības ir balstīts uz atrašanās vietu, tad e, tas e, skar arī aktīvi strādājošos un viņa tiesības. Priekšstādātais kundze, mēs mēģināsim rast kompromisu starp līdz likumdevējiem šajā jautājumā. Un viens jautājums ir ļoti nozīmīgs. Mēs esam saņēmuši mandātu no padomas līdz 2013. un 2014. gadam pārskatīt šo jautājumu, attieci, uh, ievērojot migrācijas kodu. Kodeksu. Nu, nekas mūs uh, neaiztur virzīties vēl tālāk nekā, par, uh, nekā šīs piešķirtās tiesības un pārskatīt situāciju, pārskatīt uh, attīstību, Tas ir tas vēstījums, ko es gribēju jums paziņot šodien. Priekšsētāji Lambērs kundze nav un Blinkavičūts kundze arī nav zālē, tātad vārds eh, referentam. Pastāties priekšsādātāji, es vēlētos pateikties vispirms komisijas pārstāvim. Es ļoti priecājos, ka mēs jau esam piestrādājuši pie grozījumiem 4, 8 un 12, un es neesmu vēl zaudējis cerības, kā arī par grozījumu numur 13 mēs varēsim vienoties, jo, kā jūs teicu vakar un atkārtošu arī šodien, Es pilnīgi noteikti spēju saprast tās grūtības, kas rodas dažām dalībvalstīm, manā grozījumā. <clears throat> Uh, es arī saprotu tās grūtības, kas rodas apgabalos, kur vajadzētu skatīties varbūt vairāk nekā tikai um, dzīves vietu, kas attiecās uz manu redakciju, tad es nekādā ziņā nevēlot ne paplašināt tiesības, ne arī uzbrukt subsidiaritātes principam un sagraut to, kas tiek ievērots sociālās apdrošinas sistēmā katrā valstī. Vienīgais, ko es vēlos, ir, lai jau no paša sākuma būtu skaidrs, kā ir jāievēro nediskriminācijas princips, pat, ja risinājumi tie, kas tiek piedāvāti, ir līdzīgi tam, kas tiek piedāvāti citās direktīvās. Nu, un mēs varētu teikt, ka mm, jautājums tiks atrisināts tad, kad tiek izmantoti šie likumdošanas instrumenti. Nu, tādi ir daži priekšlikumi, ko mēs varētu darīt nākamajās <clears throat> dienās. Mm, te es uzklausīju vairākus komentārus no kolēģu puses, un es gribu teikt, ka šī direktīva, kā jau komisija pareizi uzsvēra, nemaina neko attiecībā uz tiesību saturu, jo tiesības noteikti aizstāv valstu suverenitāti. Tur ir teikts vienīgi tas, ka tas, kurš dzīvo un strādā vienā dalību valstī, ir jāsaņem tieši tādas pašas tiesības kā dalību valsts pilsonim un es aprobežojos tikai ar šo vienīgo principu, un es lūdzu ievērot vienlīdzību. Un te mēs arī, tas strīdus avols mums ir tas, vai dalība valsts var mm, negarantēt sociālās apdrošināšanas tiesības. Nu labi, to mēs vēl varētu pieņemt. Bet kas attiecās uz uh, ģimenes tiesībām un tas. Um, mm, darba ņēmējs turpina dzīvot dalībvalstī, nu tad es nezinu, kāpēc viņu vajadzētu apdalīt. Attiecībā uz eh, personas pamatiesībām mēs vienkārši gribam uzlabot situāciju, kas dažās dalībvalstīs ir pilnīgi netaisnīga un vajadzētu darīt eh, Eiropas sabiedrībai zināmu, ka pavisam drīz šis jautājums tiks atrisināts. Paldies! Paldies! saka priekšsēdētāji. Nu, tad varbūt tālāk par šo dokumentu šodien vairāk nerunāsim. Un tālāk mēs varam iesniegt grozījumus līdz 24. martam. Tā mēs vienojāmies ar referentu un sākot no šī datuma mums būs debates par grozījumiem Ouais, c'est pas écrit sur ma feuille. Donc si c'est pas écrit, je peux pas l'inventer. Uh, donc nous aurons un débat. Un pēc tam mums būs debats 27. aprīlī. Un balsosim 28. Protams, no diskusijas viedokļa tas nav nekāds ideālais risinājums, bet mums ir tik saspiests darba grafiks un, un tas ir vienīgais iespējamais risinājums. Nu, un tagad pāriesim pie mūsu balsošanas un mēs sāksim ar 11. punktu. Balsosim par Bastos kungas ziņojumu par vispārīgi noteikumu par Eiropas reģionālās attīstības fondu, Eiropas sociālo fondu un tā tālāk finanšu pārvaldību. Bastos kundze, es jau teicu, ka būtu ļoti labi Jā, mm, arī citas grupas varētu uzzināt, kādi grozījumi ir iesniegti, balstoties uz jūsu ziņojumu, jo mēs vēl neesam sasnieguši to kritisko punktu, kad sarunas vairs nav iespējams. Nu, un es ceru, ka tagad jūs uzzināsiet, kāds ir mūsu komisijas viedoklis. Par uh, pants 1.4a apakšpunkts, kas par Qui est contre Kas pret? Euh, Tā, noraidīts 16. grozījums Kosa. Kas par? Kas pret atturas pieņemts? 17. grozījums Kretu kundze. Kas par? Pret. Man liekas, ka tas ir noraidots, noraidīts, bet pārbaudīsim, kas ir par. Vai visiem ir balsošanas kartes? Man un Figueredo kundzei nav balsošanas karta, bet nu mēs pieskaitīsim. Jūs esat par, es arī esmu par, un tagad sākam balsot elektroniski. Vai visi varēja nobalsot? Pagaidīsim, kad nobalso mūsu mīļākais priekšsēdētāja vietnieks. Nu, vai visi tagad ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 19 par 13 pret, tas ir pilnīgi skaidri pieņemts. 18. kritukundas grozījums. Eh, Handelkungs, jums nav balsošanas kārtas, labi, bet nu, tas nekādā gadījumā nebūtu izmainījis balsošanas rezultātu. 18. grozījums, kas pār? Pret, autors, pieņemts. 19. grozījums, Šreders kungs, kas pār? Pret, Pārbaudīsim. Balsosim par 19. grozījumu. Sākam balsot Figueredo kundze, jūs atturaties. Es balsošu par. Vai visi ir nobalsojuši? Beidzam balsot. 21 pret, 11 pār. Tas ir noraidīts. Klarka kungs, kas jums? Atvainojiet, priekšsēdētājs kundze, man nav balsošanas karstes. Ļoti labi, tad jūs man norādiet vienkārši, kāda ir jūsu balsojums. Tālāk 20. grozījums Šrederas kundze, kas ir par? Pret? Noraidīts. Ceturtais grozījums, ko iesniedz referente. Tas ir, kas ir par, pret, atturs, pilnīgi skaidrs no pieņems. 21. kas par? Kas pret? atturs pieņemts. 22. un 23. ir identiski, kas par, kas pret atturs pieņemts. 24. un 25. Tī arī identiski, kas par, pret pieņemts. 26. kas par, pret atturs pieņemts. Tālāk otrajā apsvērumā devītais mutiskais grozījums, kas ir pār šo šādi mainīto labojumu pār pret pieņemts. Tālāk, pirmais apsvērums, piektais grozījums, kas ir pār pret atturs pieņemts. Otrajā apsvērumā. Sastais grozījums otrajā apsvērumā. Goncas kundze, kas par pret atturas pieņemts. Septītais grozījums Sipels kundze, kas par pret atturas pieņemts. Astotais bija Zoto grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Pirmais grozījums atkrīt, tāpēc pāriesim pie Bidzoto desmitā grozījuma, kas par pret pret atturas pieņemts. Tālāk otrais referentes grozījums. Tā tad otrais grozījums, kas par, kas pret atturs pieņemts O 12. meisnera grozījums, kas par pret atturs pieņems. Trešais references grozījums atkrīt. Tālāk mēs pārējām pie 11. sipēles grozījuma, kas par pret pieņemts. 13. kas par pret atturs pieņemts. 14. atkrīt. Nē, 14. neatkrīt gan, tāpēc mēs varam par to nobalsot. Kas ir par? Kas pret? Pieņemts. Tagad balsosim par tekstu kopumā elektroniskā veidā. Klerka kungs, kā jūs balsojat? Jūs balsojat pret. Tātad divi ir pret. Vai visi varēja nobalsot? Beidzam balsot. 32 par, 2 pret, un viens atturas. Man liekas, mēs varam apsveikt Bastos skundzi. Tālāk mēs pārējām pie Kristensēna kunga atzinuma 12. punktā tur ir runa par kapitāla prasības, kas, piemēram, tirzniecības portfelim un atkārtotai pārvēršanai vērtspapīros un attiecībā uz atlīdzības politikas uzraudzības pārbaudi. 14. grozījums, kas pārpret pieņemts, 15. pārpret atturs pieņemts, 16. pārpret atturs pieņemts, 17. pār. Nu, jā, Es e, tagad pārsēdīšos no atvilciena parastajā piepilsētas vilcienā. 17. referents grozījums par pret pieņems, 18. 18. grozījums. Elmar kungs. Priekšsādātāji, jūs sakat par pret pieņems, par pret pieņems, jūs pat nesakat uh, atturas. Uh, E, e, Priekšādātājs saka, nē, varbūt tulki. Nē, nav nekāda tulki, saka runātājs. Es dzirdēju, ka jūs sakat tikai. Nu labi, tad tagad kas par 18. grozījumu, kas ir pret? Un kas atturas? Pieņemts. 53. manna grozījums, kas ir pār, pret, atturas, pieņemts. 19. atkrīt, un tāpēc balsosim par 54. kas ir pār, pret, atturas noraidīts. 20. par pret atturas pieņemts. 21. par pret atturas pieņemts. 22. par pret atturas pieņemts. 53. Liarika kungs, bet tas ir, ka, laikam, 55. domāts, kas ir par jā, 55. grozījums, kas ir par, kas pret, atturs, noraidīts. 23. kas ir par, kas ir pret, atturas, noraidīts. 56. kas ir par, pret, atturs, pieņemts. Tālāk 24. atkrīt, un tāpēc balsosim par 57. kas ir par? Pret. Nu, īsti skaidri nav. Balsosim par 57. Balsosim elektroniski. Klarka kungs, kā jūs balsojat? Jūs esat pret. Figaredo kundze, jūs esat par. Visi ir nobalsojuši, tad nu beidzam balsot. 24 pār. Nē, 25 pār un 13 pret. Pieņemts. Tālāk 25. referentu grozījums, kas par, kas pret. Atturas pieņemts. 58. grozījums Tātad 58. kas ir pār delīkundas grozījumu, kas pret atturas noraidīts. Tālāk 26. kas ir pār, kas ir pret atturas pieņemts. Tālāk 59. delīkundas grozījums, kas pār pret atturas noraidīts. 60. lejāriks, lejārikungs, kas pār, kas pret atturas pieņemts pieņems 27. referenta grozījums. Divdesmit septītais grozījums atkrīt, un tāpēc pāriesim pie 28. grozījuma, kas ir par, kas ir pret atturas pieņems. 29. kas ir par, pret atturas noradīts. 61 Mums par to ir jābalso, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. 62. Delīkundze, kas ir par, kas ir pret, atturas, noraidīts. 30. kas ir par, pret, atturas, pieņemts. 63. Delīkundze, kas ir par, pret, atturas noraidīts. 31. kas ir par pret atturas. Pagad, nē, pārbaudīsim. Tad 31. sākam balsot Klerka kungs. Klerka kungs, jūs esat pret? Tā 29 pār, 9 pret un pilnīgi skaidri pieņemts. Atvainojiet, es kārtīgi neieskatījos, kad jūs celāt rokas. Kas ir pa 64? Pret, atturas, noraidīts. 65. delīkons, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Nu, un tagad Mēs pārējām pie 32. referentu grozījuma, kas ir par pret atturas pieņems. 66. delīkundas grozījums, kas ir par pret atturas noraidīts. D'accord. Alors, à l'amendement. Tātad 33. grozījumā ir mutiskais grozījums, kas tika iesniegts, un mm, tad mēs lasām grozījumu tā credit institutions un tā tālāk should un nevis shall establish remuneration committee. Tātad um, vārdu, ko mums vajadzētu ierakstīt, ir should. Un, ja jūs neiebilstat, tad, tad balsojam par šādi grozītu grozījumu, kas pārpret atturas pieņemts. 34. kas ir par, pret, atturas pieņemts. 35. kas par, pret, atturas pārbaudīsim. On a pu voter le vote est clos. Beidzam balsot. 20 pār, 18 pret. 35. grozījums ir pieņemts. 67. kas ir pār, kas pret, atturas, noraidīts. 36. kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 37. kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 38. kas pār, kas pret, atturas, pieņemts. 39. kas pār, kas pret, Pārbaudīsim. Par 39. sākam balsot Klērka kungs, jūs esat pret, Figarēda kundze ir par. Vai visi varēja nobalsot? Beidzam balsot 20 pār, 18 pret. Pieņemts ar tādu pašu vairākumu kā iepriekš. 68. grozījums atkrīt. Tagad mums ir pirmais referenta grozījums, kas ir pār, kas pret atturas pieņemts. Otrais grozījums Un 40. grozījums ir identiski, sākam balsot par pret atturas pieņemts. Trešais referents grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk ceturtais apsvērums, te mēs nonākam pie kompromisa grozījumu, kuru iesniedza piecas grupas. Un es jūs informēju, ka tur ir arī mutisks grozījums, kas tika iesniegts. Un es to izlasīšu. Man firma of a significant size should set up internal independent remuneration committees as part of their governance structure, point, uh, full, full stop, and then remuneration committees will go on. Um, Ja jūs neiebilstat pret šo mutisko grozījumu, liekas neviens neiebilst, nu tad balsosim pret kompromisu grozījumu šādu mainītu, kas ir pārpret atturas pieņemts. Pārējie grozījumi atkrīt un pārējiem pie 5. apsvēruma 44. grozījums, kas ir par, kas pret atturas noraidīts. 45. grozījums, tur ir arī mutiskas grozījums, un tas, nu, tur ir prasīts teikuma beigās pievienot justifying the payment of deferred variable remuneration, for example, by the use of the EFQM. Es gan nezinu, ko tas nozīmē, e, tas EFQM, bet man liekas, jūs jau droši vien zināt, kas ir par. Lūdzu, referenta kungs, paldies, priekšsēdētāji. Pēc šī EFQM tas, tas ir modelis. Tas EFQM, tur tur nav jābūt. Varbūt varbūt mēs varētu uzrakstīt EFQM pilnā tekstā atšifrēt. Un tad eh, vienkārši kvadrātiekavās ierakstīt EFQM, tad visiem būtu vieglāk saprast. Hemerkungs, kas jums ir? Man ir reglamenta jautājums. Ja mums iesniedz mutisko grozījumu un nepasaka, kas tas ir, tad tak mēs nezinām, par ko mēs balsojam. Referenta kungs, vai jums varētu atklāt visu patiesību par EFQM? It's a model which Tas ir modelis, kuru var izmantot, ja tiek vērtēta korporatīvā sociālā atbildība, un tādējādi var ilgtermiņā plānot. La, la question, c'est pourquoi? Jautājums ir sekojošs. Man man ir tiešāds bažas kā jums visiem. Mēs tagad skaidri sapratām, ka M bez šaubām nozīmē modelis. Un tad es saprotu, ka E varētu būt ekvivalents, un F varētu būt fair, godīgs. Nu, es te vienkārši lieku lietā savu iztēli. A, ah, nē, man te rekur parādīja. European Foundation for Quality Management Model. Eiropas fonds kvalitātes pārvaldes modelim. Nu, lūk, uh, noslēpuma plīvurs ir kritis, un es tagad uh, ceru, ka jūs visi sapratīsiet, kāda ir šī sigla. Mutiskajā grozījumā, ja neviens neiebal, neiebilst, tad mēs papildināsim šo grozījumu ar mutisko grozījumu un ar siglas atšifrējumu. Kas ir par šo grozījumu? Kas ir pret? Kas atturas? Tas ir pieņemts. Ar visu EFQM. Uh, kas mums tika atšifrēts. Tālāk piektais referenta grozījums atkrīt, tagad pāriesim pie 46, kas arī atkrīt, nu un tad mums ir jāpāriet pie piektā apsvēruma un jābalso par kompromisa B grozījumu, kuru iesniedz trīs grupas. Kas ir par B kompromisu? Kas ir pret? Kas atturas? Tas ir noraidīts jūs neredzat, bet aizmugurē mums ir eh, savāda aina. Klarka kungs, jūs esat pret. Figuredo kundze par. Vai viss varēja nobalsot? Beidzam balsot. 15 pār un 23 pret, tas ir noraidīts. Tagad mums ir 47. grozījums, tur ir 47. grozījums, tātad kas ir par, kas ir pret, atturas, noraidīts 48. delīkundas grozījums, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. Tālāk 5. apsvērums 7. referenta grozījums, kas ir par, pret, atturas, noraidīts. C kompromisa grozījums, kur ir iesniegušas trīs grupas. Piektajā groz, apsvērumā, kas ir pārpret atturas, šis C kompromiss ir pieņemts. Mēs pāriesim pie 49. pupakisa kunga grozījuma, kas ir pārpret atturas pieņemts. Tālāk astotais referenta grozījums, kas ir par pret atturas pieņemts. Tālāk mums joprojām piektajā apsvērumā ir D kompromiss, to iesniedza piecas grupas. Balsosim, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk sastais apsvērums, desmitais referenta grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 11. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Tālāk mums jābalso ap 12. apsvērumā E kompromiss nu, par pret atturas pieņemts. Tālāk ir 28. apsvērums, 13. grozījums, kas par pret. Kas ir par? Kas ir pret? kas atturas, tas ir pilnīgi skaidri pieņems. Nu, tagad balsosim par tekstu kopumā, balsosim elektroniski. Klārka kungs, kā jūs balsojat? Vai visi nobalsoja? Beidzam balsot, 35 par, 4 pret, neviens neaturas. Man liekas, mēs varam apsveikt mūsu referentu. Tagad mēs uh, turpināsim par Jarika kunga atzinumu. Très bien. Alors, auparavant. Jā, ļoti labi. Pirmais uh, paragrāfs. Kompromiss četras grupas, kas par kompromisu B. Jums vajadzēja teikt jau iepriekš, saka priekšsēdētāji, tad kas par kompromisu B, kas pret, kas atturas, pieņemts. Līnas kundze, jūs gribējāt ko teikt? Jā, vienkārši ir ļoti grūti ar šiem kompromisiem, tos mēs saņēmām ļoti vēlu. Uh, un tikai franču valodā. Es gribēju tikai pateikt, ka es atturēšos balsot par visiem kompromisiem, jo mums nav bijusi iespēja ar tiem iepazīties. Un ja mēs nezinām, kas ir tekstā, tad ir ļoti grūti par to balsot. Jā. E... Ļoti labi. Mēs to uh, pieņemam zināšanai. Tagad otrais paragrāfs C kompromiss. Četras grupas, kas par pret atturas pieņemts. Uh, Pēc tam 16. Eh, koferātī grozījums, kas par pret atturas. Norādīts 17. tas pats autors. A, labi, pārbaudīsim 16. Klārka koks, kā jūs balsojat? Figurēdo konze. Vai viss ir nobalsojuši? Jā, beidzam balsot. Morā kundze ir kļūdījusies balsījumā. Jā, labi, es sapratu. Viss ir nobalsojuši, beidzam balsot. Tātad 18 pār 22 pret koferatī kunga grozījums ir noraidīts. Trešais paragrāfs D kompromiss iesniegušas. Paragraf 3. Trešais paragrāfs D kompromiss. Četras grupas ir iesniegušas, kas par pret atturs. Pieņemts. Et nous en venons. Tagad turpinam. 11. grozījums. Iesniegusi Delīkundze jābalso. Jābalso. Trešajā daļā delīkundas grozījums sakrīt ar D kompromisu. Es jums nolasīšu tekstu tieši tā, kā tam ir jābūt, ja to atradīšu. Tagad skatos. Kyllä fair. Lai pavisam skaidri būtu visiem. La partie sur laquelle vous êtes... Tātad tas jautājums, par kuru jums ir jābalso, prasa, lai uzņēmumi, kas uztur uh, aktivitātes nekooperējošajā teritorijā, tiktu smagi sodītas līdz pat aizliegumam saņemt uh, Eiropas Savienības dalībvalsts palīdzības maksājums. Tātad, kas par D trešajā daļā šādi formulēta delī grozījumā? 11. Kas par? Pret? Atturs? Šis 11. grozījums ir noraidīts. Pēc tam trešā paragrāfa E kompromiss četras grupas iesniegušas, kas par? Pret? Atturs? Pieņemts. Pēc tam 28. grozījums, kas par? Pret. Atturas noraidīts. 28. kas par? Pret. Atturas noraidīts. 4. paragrāfs 29. grozījums, kas par? Pret. Atturas pieņemts. 30. sakrīt, kas par? Pret. Atturas pieņemts. Piektais paragrāfs 31. grozījums Leheiri, kas var pret atturs pieņemts 32. delī, kas par pret atturas pieņemts. Sestais paragrāfs 33. grozījums par atcelšanu, kas pār 33. pret pārbaudīsim. Sākam balsot. Klārka kungs, jūs esat pret, Figureido kundze pret un arī es. Beidzam balsot. 23 par, 17 pret, 33 pieņemts. Pēc sastā 36. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 7. paragrāfs 37. kas par pret atturas pieņemts. 38. sakrīt, kas par pret atturas pieņemts. 39. grozījums 8. paragrāfs, kas par pret atturas noraidīts. 40. koferātī, kas par pret pret atturas noraidīts. 41. Baltasāri iesniegus un Meisner, kas par pret atturas pieņemts. 42. grozījums 9. paragrāfs, kas par pret atturas pieņemts. 43. Regner, kas par pret atturas noraidīts. 44 dalīkons, kas par, pret atturas noraidīts. 45. Zögaur iesniedzis, kas par, pret atturas pieņemts. 46. par, pret atturas pieņemts. Apsvērums A, pirmais un otrais grozījumi identiski, kas par pret atturas pieņemts. B, kompromiss A, apsvērums B, četras grupas iesniegušas, kas par pret atturas pieņemts. Tagad B apsvērums. Un astotais grozījums iesniegus Sipel, kas par pret atturs pieņemts. Devītais sakrīt, kas par pret atturas pieņemts. E apsvērums, desmitais grozījums, kas par pret atturas pieņemts. Līdz ar to balsojumu atzinumu elektroniski kopumā Klārka kungs pret Figureido kundze. Vai visi varēja balsot, vai es nobalsoju? Beidzam balsot. 31 par, 4 pret, 5 atturējušos. Sveicam referentu Leijariku Kongu. Un tagad pēdējais balsojums šodien no rīta. Atzinām projektu uh, ah, izskatīšanu pieņemšanu. Kooperatīva valsts finanšu ilgtermiņa ilgspējība ekonomikas atvesaļošanas apstākļos. Pirmais paragrāfs. Viens kompromiss A, referents iesniedzis, kas par, pret atturas pieņemts. Pēc tam, pēc pirmā piektais, kas par, pret atturas pieņemts. Referenta kungs, lūdzu jums vārds. Questa mattina il gruppo dell'Alde mi ha chiesto. Šorīt Alde politiskā grupa mani lūdza Uh, balsot pat taļām šajā grozījumā. Man nekas pret to nav iebilstams, tātad, ja tas būtu iespējams, mēs varētu um, balsot pa daļām. Par kuru uh, grozījumu jūs runājat, referent kungs? La prima parte dovrebbe finire. Tātad pirmā daļa. Tātad jūs gribat par piekto grozījumu dalīto balsojumu? Jā, ļoti labi. Tā tad mēs balsojam. Tā tad eh, man nav nekas iebilstams pret to, ka šeit notiek balsojums pa daļām. Ļoti labi, referenta kungs. Tātad jūs gribat mums norādīt uz to, tikai vienkārši pasakiet, kur tad jābūt tam dalījumam. Il primo punto finisce. Tātad pirmais punkts beidzas ar teikumu līdz eh, bezdarba līmenis nav eh, samazinājies līdz eh, ilgspējīgam uh, līmenim. Tūkiem, diemžēl, teksts nav pieejams. Un tad tālāk ir runa par sociālo valstu un tā tālāk. Es, protams, gribētu balsot kopumā, bet man nav arī iebildumi pret to, ja tiek balsots pa daļām. Très bien. Alors... Ļoti labi. Tā tad eh, balsojam dalīti. Pirmā daļa grozījumā līdz eh, et, atvesļošanās ir trausla un eh, bezdarbs un tā tālāk līdz samazinās būtiski un ilgspējīgi. Tātad kas par pirmo daļu? kas pret atturas pirmā daļa pieņemta. Tagad otra daļa, tas ir teksta atlikums, kas pār šo otro daļu, kas pret. Otra daļa arī pieņemta. Tātad turpinam sastais grozījums, ja grēdo iesniegus, kas par pret atturs noraidīts septītais par pret atturas noraidīts. Tagad grozējums numur 8. Kas par 8. iesniedz referents pret atturas pieņemts. Otrais paragrāfs. Mēs balsojam kompromisu grozījumu B. Iesniedz referents, kas par attur, pret atturas pieņemts. Uh, Tagad trešais paragrāfs C kompromiss, kas par pret atturas pārbaudīsim. Vai visi nobalsoja, beidzam balsot? 20 par, 17 pret, 2 atturējušies, C pieņemts. Pēc tam 16. grozījums, kas par pret nav skaidrs. Tātad 16. grozījums pārbaudam elektroniski. Klārka kungs par. Vai visi ir balsojuši? Beidzam balsot. 24 par, 13 pret, 3 atturas. Pieņemts. Ceturtais paragrāfs kompromiss D, kas par pret atturas pieņemts. 21. grozījums, kas par pret atturas noraidīts. 22. kas par pret atturas pieņemts. 5. E kompromiss, kas par pret atturas norādīts. Tātad 23. grozījums, kas par pret atturas pieņemts. 24. sakrīt, kas par 24. grozījumu pret atturas norādīts. Pēc tam 25. koferātī, kas par pret atturas pieņemts. Sastais, 28. grozījums figurēdo, kas par, pret atturas noraidīts. 27. kas par, pret atturas pieņemts. 28. liek sakrīt, kas par, pret atturas pieņemts. 29. iesniedz referents, kas par, pret atturas pieņemts pret atturas pieņemts. Septītais paragrāfs F kompromiss referents iesniedz, kas par pret atturas. Pārbaudīsim elektroniski. Monsieur Clark est contre. D'accord. Tout le monde a pu voter. Le vote est clos. Beidzam balsot. 18 pār, 19 pret, 3 atturējušies. Noraidīts. 30. grozījums eh, Lopē Fontaņie, kas par pret pārbaudīsim elektroniski 30. grozījums. Vai visi nobalsoja? 23 pār 17 pret. Fontaņģē kundas grozījums ir pieņemts. Man saka, ka pārējie grozījumi ir uh, savietojami, bet nu balsosim 31. Kas par? Pret? Atturas? Noraidīts. 32 Līnas kundze, kas pār? Pret? atturas noraidīts. 33. par pret atturas noraidīts. Pārbaudīsim elektroniski 33. Vai viss nobalsoja? Beidzam balsot. 21 par, 20 pret, pieņemts ar vienu balss pārsvaru. Pēc tam 34. koferātī, kas par pret atturas pieņemts. 8. paragrāfs 35. grozījuma figurēdo, kas par pret atturas noraidīts. 36. grozījums arī un Ieslovēckas kundas iesniegts mutiska, ar mutisko grozījumu, kas par pret atturas pieņemts pēc 8. paragrāfa 37. grozījums tie paši autori, kas par, pret atturas pieņemts, 8. 38. grozījums, kas par, pret atturas noraidīts, 39. Lope Fontanie, kas par, pret atturas pieņemts, 42. Līnskons grozījums, kas par, pret atturas pieņemts. Teksts kopumā balsojam elektroniski elektroniski sākam balsot. Klārka kungs pret, Figureido kundze atturas. Beidzam balsot. 34 par, 5 pret, 2 atturas. Sveicam mūsu referenti. referentu. Ehm, Tagad mēs varam turpināt ar 15. darba kārtības punktu. Un uh, Līnas kundze turpinās vadīt sēdi un uh, teiks ievadvārdus par šo punktu. Sorry. <laughs> Yes, now, now we're going to move to the study. Tagad pāriesim pie šita pētījuma. Mēs lūdzām veikt šo pētījumu, lai izvērtētu sociālās programmas attīstību 90. gadu beigās un arī Eiropas parlamenta lomu sociālās rīcības programmas izstrādē un sociālās politikas darba kārtībā. Gribētu dot vārdu Veneram Aikorstam, kas ir no uh, darba pētījuma institūta. Viņam 15 minūtes lūdzu. Paldies, priekšsēdētājs kundze, godātie nodarbinātības un sociālo lietu komitejas deputāti. Um, grateful... Esmu pateicīgs par iespēju prezentēt uh, mūsu pētījuma rezultātus par uh, 90. gadu beigu sociālajām uh, darba kārtībām un arī par 2000. gadu. Un uh, mēs uh, izstrādājām šo pētījumu kopā ar uh, manu kolēģi Barbaru, kas arī ir šodien šeit ieradusies, un arī Maiklu no uh, institūta Bonnā, Vācijā. Kā man tika teikts, tad uh, šis pētījums un arī Galvenie pētījumi rezultāti ir uh, pieejami. Šie te slaidi ir pieejami, tie tagad tiek dalīti. Uh, priekšsādātāji, ja jūs atstājat zāli, tad lūdzu uh, atstājiet to klusu un ātri, jo savādāk jūs neizrādāt cieņu mūsu runātājiem. Like okay. Lūdzu, jūs varat turpināt. Paldies. Es domāju, ka visi jūs tagad redzat šo te pētījumu. Eh, tā kopsavilkums tiek tagad izdalīts, un tas būs jums pieejams. Un mēs gribētu izmantot iespēju un prezentēt šeit galvenās atziņas un apspriest tās ar jums. Eiropas parlamenta loma, Eiropas sociālās politikas jomā. Un eh, būs galvenokārt uh, pieci punkti. Vispirms došu jums pārskatu par uh, pētījumu saturu un mērķiem, pēc tam pāriešu pie Eiropas sociālās politikas tagadējās situācijas, un uh, tad mēs varētu apspriest arī Eiropas parlamenta lomu. Um, the main objective of this study was... Šī pētījuma galvenais mērķis bija uh, izvērtēt sociālās politikas Eiropā attīstību, jo īpaši vērtējot Eiropas parlamenta lomu, jo īpaši vērtējot 2000, eh, 2005. un 2008. gada sociālās darba kārtības un izvērtēt to, kas tika paziņots šajā sociālajā darba kārtībā Eiropā un kas ir sasniegts parlamentam, strādājot kopā ar padomu un komisiju un sociālajiem partneriem, un izvērtēt arī iespējas un šķēršļus un kādas rīcības iespējas varētu būt Eiropas parlamentam. Gribētu pievērst jūsu uzmanību tiem slaidiem, kas ir izdalīti, un sniegšu jums īsu pārskatu par galvenajiem notikumiem, kurus mēs pētījām no 90. gadu beigām līdz uh, 2000. Mm, gadiem. Tas ir periods, kura laikā tiek veidot sociālā politika balstoties uz eksistējošo re, eh, likumdošanu un arī uh, Lisabonas stratēģijas uh, kontekstā tika izmantot aizvien vairāk arī atvērtās koordinācijas metoda. Tātad likumdošanas uh, daļa samazinājās, bet eh, Eiropas sociālās politikas tematiski paplašinājās pavisam eh, pēdējos gados. Mūsu ziņojumā jūs atradīsiet ļoti detalizētu pārskatu par likumdošanas un arī nelikumdošanas iniciatīvām, kas tika pieņemtas uh, no 2008. līdz 2005. gadam un arī līdz 2008. gadam. Un šeit uh, ir konstatējama tāda fāze, kad ir ļoti aktīva likumdošanas darbība, jo īpaši no 2000 līdz 2005. gadam, kur uh, sociālās politikas darba kārtībai uh, bija galvenās prioritātes, tika sagatavotas vidustosmu pārskats par Lisabonas stratēģiju, tad par pilnu nodarbinātību un darbu kvalitāti, uh, sociālo politiku kvalitāti, uh, industriālās attiecības un uh, arī starptautiskā sadarbība kļūst daudz svarīgāka. Hound, um, um, based on interviews. Balstījāmies uh, mūsu pētījumā uz intervijām, bet arī pētījām uh, uh, dažādos veidos, un mēs redzējām, ka diezgan sarežģīta situācija bija likumdošanas jomā pēc 2005. gada, kad veidojās ļoti dažādi viedokļi Eiropa padomē, un tāpēc nevarēja panākt progresu likumdošanas jomā. Uh, sociālajos jautājumos. Un mēs redzam arī, ka Eiropas parlaments eh, ir izdarījis eh, lielu spiedienu uz galvenajiem likumdošanas pasākumiem. Jūs droši vien atcerēsieties eh, pakalpojumu direktīvu. Nesenākais atjaunotā sociālā darba kārtība, ko piedāvāja komisija, deva liela, vēl lielākas iespējas rīcībai Eiropas līmenī, ņemot vērā sociālās realitātes izmaiņas un iesaistot aizvien vairāk uh, jomas, kuras uh, pārvalda nelikumdošanas pasākumi. Un uh, tomēr Eiropas parlamenta pozīcija pacēla dažus jautājumus, kas vēl joprojām nav atrisināti. Pirmajā uh, daļā mūsu pētījumā mēs izvērtējam, kas ir sasniegts pēdējos 10 līdz 15 gados, un ko mēs šeit noteikti varam redzēt, ir tas, ka likumdošanas procesu ir kavējusi viedokļa atšķirība padomē, un jo īpaši pēc eh, Eiropas Savienības paplašanāšanās, jo padomes eh, sastāvs eh, līdz ar paplašanāšanos uh, ir e, kļuvis par šķērsli jaunas likumdošanas pieņemšanā. Un e, e, tā tad ir ļoti sarežģīti tagadējā situācijā kaut ko mainīt, un tāpēc ir arī tādi iekavējušies jautājumi, piemēram, darblaika direktīvas pārskatīšana un arī diskusijas par iespējamām uh, nos, darba nosūtīš, darbinieku nosūtīšanas direktīvas izmaiņām. Tā tad ir diezgan sarežģīti piespiest komisiju un padomi vairāk darīt šajā jomā. Un komisija arī ir ieņēmusi tādu diezgan vilcinošu, vilcinošu pozīciju. Komisija neredz šeit liels iespējas uh, kaut ko panākt attiecībā pret padomu likumdošanas procesā. Eh, Nesenākais pēdējie gadi tātad um, eh, tur ir galvenokārt domāts par ieviešanu un par pielāgošanu. Un um, arī Eiropas uh, parlaments ir aktīvi iesaistījies šajā jomā. Un tomēr es gribētu teikt, ka mēs kopā ar kolēģiem konstatējām, ka ir panākts būtisks progress, ja mēs runājam par uh, pagaidu uh, aģentu, pagaidu darbinieku aģentūru direktīvu un Eiropas darba padomas direktīvas pārskatīšanu, un uh, tas bija pavisam nesens sasniegums kopā ar sociālajiem partneriem. Visā visumā likumdošanas daļa uh, Eiropas Savienības sociālā politikā ir samazinājusies. Eh, tematiski tā tad ir notikusi paplašanāšanās, bet um, likumdošanas aktivitātes ir sarukušas pēdējās gados. 11. slaidā jūs eh, redzat, kādi um, jautājumi vēl nav atrisināti, kādi vēl ir darba kārtībā. Un um, būs par to noteikti arī sarunas ar jauno komisiju, jauno parlamentu, darba laika direktīva joprojām ir darba kārtībā, tad ir arī zināms strupceļš sasniegts runājot par masveida atlaišanām un arī par eh, profesionālajām pensijām. Tas ir eh, jautājums, kas ir galvenokārt padomē iestrēdzis. Uh, Un tad jautājums par darbinieku nosūtīšanas direktīvas eh, noskaidrošanu. Eh, tur eh, tagad tiek no jauna interpretētas šī, ar šiem jautājumiem saistītās lietas kopienu tiesā. Ir arī pacientiesības un pārrobežu veselības aprūpe, grūtnieču veselība un drošība Um, un tad ir arī direktīvas par uh, līdztiesību attieksmi un vēl daudz jautājumu, uh, ko pacēla parlaments atjaunotās sociālās darba kārtības ietveros no 2008. gada. Uh, te ir runa par minimālajiem standartiem, um, minimāli ienākumi, jauna veida darba attiecības, individuāla atlaišana un tā tālāk. Un tie ir jautājumi, kas vēl līdz šim nav atrisināti. Un tagad uh, pārējot uh, pie jautājuma par to, kas ir līdz šim izdarīts, mēs jautājām intervijās arī par Eiropas parlamenta lomu. Un tas jūs varbūt varētu interesēt. Mēs, protams, varam konstatēt, ka parlamenta loma ir pieaugusi, parlaments ir kļuvis spēcīgāks pēdējās desmitgadēs, un uh, tur ir jāmin arī līguma izmaiņas, un tomēr uh, parlamenta loma ir ļoti atšķirīga ja mēs runājam par politikas jomām un instrumentiem, un ja mēs eh, nošķiram eh, likumdošanas eh, jomu no citiem procesiem. Koplēmums, parastā likumdošanas procedūra ir ļoti būtisks instruments parlamentam, bet parlaments ir atkarīgs arī no tā, vai komisija ir gatava nākt klajā ar likumdošanas iniciatīvām. Līdz ar to ir diezgan sarežģīti uh, panākt, uh, lai komisija kaut ko darītu, ja tā um, nevēlas rīkoties uh, šajos jautājumos, kas parlamentam ir būtiski. Mēs konstatējam arī, ka Eiropas parlaments ir spēlējis ļoti būtisku un ietekmīgu lomu, ja to atbalsta pietiekams skaits eh, dalību valstu valdību un sociālajie partneri. Un viena īpaša rieta, eh, joma, kur tas ir redzams, bija eh, pakalpojumu direktīva, tur parlaments ļoti aktīvi iesaistījās un arī veiksmīgi ietekmēja pieņemtās direktīvas galīgo versiju, bet, kā jau es teicu, tad OMC un sociālais dialogs arī ir tādas jomas, kur uh, parlaments ir tā kā palicis maliņā. Un tomēr uh, parlaments var atstāt savu iespaidu uz uh, kopējās likumdošanas aktiem. Šeit uh, tāda ietekme ir, un parlamentam ir ļoti būtiski veidot alianses ar citām iesaistītajām pusēm ne tikai eh, parlamentā runājot par komitejām un parlamenta grupām, bet arī ar iesaistītajām pusēm ārpus parlamenta, ar padomu, dalībvalstu valdībām, sociālajiem partneriem, komisiju un plašāko sabiedrību. Un uh, referentam ir būtiska loma uh, radot dialogu ar komisiju un padomu, un šie te neformālie elementi, gatavojoties lēmumu pieņemšanai, ir izšķirīgi svarīgi. Ziņojumā mēs runājam arī par uh, sociālās politikas uh, lomu uh, Lisabonas darbkārtības kontekstā. Jāapzinās, protams, ka šeit ir zināma spriedze uh, starp šo te Lizabonas darbu kārtību, kas ir ekonomiski un sociālajiem mērķiem, bet uh, varētu gan arī teikt, ka šeit nav tādas uh, fundamentālas pretrunas. Bet ir uh, jomas, kur var panākt kompromisu starp šiem diviem aspektiem. Un uh, mēs uh, varam arī apzināties, ka nacionālajie sociālajie modeļi ir atšķirīgi. Uh, un uh, nelikumdošanas instrumenti OMC procesos ir būtisks instruments, lai uh, panāktu, ka dalībvalstis veido vienotu orientāciju sociālajā un adaptātības politikā. Policies. Un arī ekonomikas politikā. Tātad uh, OMC, mūsuprāt, ir uh, pietiekami pieņemama pieeja, uh, kā panākt to, lai um, dalībvalsts virzītos vienā virzienā, un uh, tagadējā krīze uh, šo procesu, tātad šos atklātās koordinācijas metodu nedaudz apdraud, un uh, jaunajā 2020. gada darba kārtībā, kas tiks izveidota šogad iespējams, tur būs jāpārskat vecie instrumenti, uh, lai stiprinātu Eiropas stratēģiju efektivitāti. Vēl gribētu arī teikt, ka mēs šobrīd strādājam pie projekta, kurā mēs analizējam sociālās politikas un nodarbinātības politikas destabilizācijas uh, ietekmi, un tur mēs cenšamies vērtēt, izvērtēt uh, ne tikai uh, izmaksas šīm politikām, bet arī plusus, eh, jo īpaši krīzes periodā, kad pieaug bezdarbs un ir arī pieaug eh, risks eh, ilgtermiņa bezdarbam dažādās Eiropas Savienības dalība valstīs. Visbeidzot, noslēgumā gribētu minēt dažas idejas vai ieteikumus, kuros um, Eiropas parlaments varētu kaut ko iegūt Uh, pirmkārt, es domāju, ka mēs varam būt vienas prātes, ka iekšējie procesi Eiropas parlamentā ir ļoti būtiski. Uh, Eiropas parlaments vienmēr ir bijis veiksmīgāks, ja ir bijusi saskaņot pozīcija parlamentā starp uh, politiskajām grupām un komitejām. Un um, vēl viens uh, būtisks veids, kā ietekmēt kaut ko, protams, ir budžeta lēmšanas kompetences. Tātad budžeta lēmums var pieņemt arī tādā veidā, ka tie veicina sociālos mērķus. Vēl ir, protams, svarīga sadarbība ar citām iesaistītajām pusēm. Mēs redzam potenciālu, kā Eiropas parlaments varētu būtiskāk uh, iesaistīties atvērtajā koordinācijas metodē ļoti agrīnā posmā jau izveidojot uh, intensīvāku sadarbības dialogu ar komisiju un Eiropas parlaments uh, varētu likt lielāku uzsvaru uz sociālās politikas apsvērumiem jau agrīnākā posmā. Eiropas parlaments tagad var vēl arī izmantot citu veidu, kā panākt likumdošanas procedūru uzsākšanu, un tas var uh, būt viens veids, kā virzīt uz priekšu parlamentam būtiskos jautājumus. Un Eiropas parlaments uh, var izdarīt arī zināmu ietekmi, uh, tāpēc, ka tagad parlamentam ir lielākas budžeta kompetences. Un, uh, kā jau mēs par to runājām, uh, ir jāveido uh, alianses ar uh, citām iesaistītiem pusēm. Tas ir ļoti būtisks instruments, uh, veidojot darba dialogu ar uh, padomu un komisiju, gan formālā, gan neformālā veidā ar dalību valstīm, nacionālajiem parlamentiem, sociālajiem partneriem un visbeidzot, uh, protams, arī ar pilsonisko sabiedrību un NBO. Uh, kas eh, var noteikti virzīt uz priekšu un atbalstīt eh, šos jautājumus, atbalstīt parlamenta pozīciju, jo īpaši, ja ir strīdīgs jautājums, ja ir atšķirīgi viedokļi, eh, kur var piesaistīt plašāku sabiedrības uzmanību. Eiropas Savienības likumdošanas nākotne noteikti uh, Uh, būs saistīta ar uh, vēl neatrisināto uh, jautājumu atrisināšanu. Noteikti būs jāatrisina tie jautājumi, kas ir darba kārtībā, un dažās jomās mēs varētu panākt vairāk progresu nekā citās. Bet, kā jau es teicu, labas darba attiecības ar padomu un komisiju ir ļoti būtiskas, lai atrisinātu neatrisinātos jautājumus. Uh, Tagadējā Spānijas prezidentūra vēlas noslēgt eh, sociālo darbu kārtību, līdz ar to būs tiešām jāatrisina beidzot neatrisinātie jautājumi un būs jauna sociālā darba kārtība. Eh, līdz ar to daudz jautājumu noteikti parādīsies atkal šajā darba posmā un parlaments to varētu ietekmēt jau pašā eh, sākumā. Tā vispārīgāk runājot, mēs konstatējām, ka vispārīgi ir uh, jānoskaidro tirga, tirgus principu eh, loma attiecībā pret sociālās politikas uh, apsvērumiem. Un eh, būtu jāatrisnina arī Eiropas integrācijas procesa uh, spriedze. Tātad no vienas puses tā ir kopējā tirgus veidošana, bet no otras puses liek, uh, tiek likts uzsvars arī uz sociālo politiku. Un, uh, arī ir nacionālās drošības klauzulas un sociālajos standartos, darba standartos, un uh, tur varbūt vajadzētu mazāk pievērsties tirgus principiem. Šeit es minu dažus piemērus. Uh, pakalpojumu direktīva, darbinieku nosūtīšanas direktīva, tie ir daži piemēri, uh, bet jūs redzat, ka šie jautājumi paceļas arī saistībā ar vispārējais nozīmes pakalpojumiem bet mēs negribētu tomēr teikt, ka sociālā darba tirgus uh, politikas uh, ir pilnīgi pretstatā ekonomikas dinamikai. Mēs drīzāk uh, redzam, ka šeit ir tāda, zinām, konverģence sociālajai politikai, kas no vienas puses nodrošina sociālo kohēziju un atbalsta no otras puses arī ekonomikas dinamiku. Uh, augošā un vēl vairāk integrētā Eiropas tirgu būs vēl svarīgāk noteikti zināms minimālos standartus un uh, veidot zināmu uh, aizsardzību nacionālajām valdībām, lai ņemt vērā sociālos apsvērums, kas ir pamatotu. Noslēgumā gribētu teikt, ka 2020. gada stratēģija tuvojas un uh, Šī jaunā stratēģija šķiet uh, um, ir ļoti līdzīga Lisabonas stratēģijai uh, darb, nu, nodarbinātība, nabadzības samazināšana, apmācība, tie ir ļoti svarīgi jautājumi šeit. Un vēl viens jautājums, kas uh, pieaug savā būtiskumā, ir Eiropas stratēģijas pārvaldība. Uh, lai nodrošinātu, ka dalība valsts sasniedz savus mērķus, kā panākt tad, lai dalība valsts īsteno kopīgos mērķus. Eiropas parlamentam šeit vajadzētu aicināt veidot saskaņotu politiku un būtu jādod prioritāte ekonomikas, sociālajiem un vidas jautājumiem, un Eiropas parlamentam vajadzētu arī skatīt jautājumu par ticamām uh, nacionālām saistībām. Sociālā politika vienmēr nav pretrunā ekonomikas apsvērumiem. Šeit ir zināms potenciāls, kā var uh, aicināt veidot uz nākotnu orientētāku sociālo politiku, elastdrošība un uh, citi jautājumi. Un šeit ir jāņem vērā sociāli apsvērumi. Visā visumā mēs uh, redzam, ka Eiropas parlamentam ir spēcīga loma, tas var uh, ietekmēt Eiropas uh, darba kārtību jau ļoti agrīnā posmā, bet, uh, protams, tu, lai to panāktu, ir jābūt parlamentam spēcīgākai lomai uh, atvērtās koordinācijas metodai, un uh, parlamentam ir jāturpina prasīt arī spēcīgāka loma šajos neko, nelikumdošanas instrumentos. Vispēcos parlaments var eh, savienot sociālās politikas kritērijas ar budžeta lēmumiem un tādējādi var eh, savu pozīciju īstenot un arī leģitimizēt eh, to visu ar parlamentāro procesu. Uh, un jābūt arī dialogam ar nacionālajiem parlamentiem. Un tagadējā krīzē sociālās politikas ir atguvušas atkal savu leģitimitāti, un tāpēc mēs domājam, ka ir diezgan uh, laba iespēja šeit panākt progresu nākotnē. Paldies! Thank you very much for that. Yes, paldies! Pirms es ļauju izteikties pārējiem kolēģiem, es gribētu uzdot jautājumus pati. Uh, Jūs runājat par sociālo politiku. Varbūt jūs gribētu, varbūt jūs mums varētu dot kaut kādus konkrētus termiņus, datumus. Un tad, kad jūs runājat par koordinācijas metodi, tad eh, būtu ļoti labi, ja jūs varētu plašāk izteikties par to, kādā veidā to varētu uzlabot, jo šī Atvērtā koordinācijas metode ir lielā mērā saistīta ar ekonomikas politiku, Un mums ir jāskatās, kāpēc šī metode nav panākusi to, ko mēs no tās gaidījām un kā mēs varētu e, veikt uzlabojums nākotnē. Jūs arī teicāt, ka jūsuprāt būtu nepieciešama lielāka koordinācija starp dažādām parlamenta komitejām. Man liekas, ka mēs e, dažādās komitejās diezgan daudz sadarbojamies, bet tomēr būtu ļoti derīgi, ja jūs pateiktu, kur jūsuprāt ir problēmas šajā sadarbībā varbūt. Uh, jūs mums varētu pateikt, vai starp kurām komitejām tieši šīs sadarbības nav, vai arī nu, parādīt, nu, pateikt, starp kurām komitejām šī sadarbība ir labāka. Nu, un tagad došu vārdu Tomasam Manam, un pēc tam pārējie kolēģi varēs uzdot jautājumus, un mēs veiksim pirmo jautājumu kārtu, un tad pēc tam būs atbildes. Paldies, priekšsētājs kundze. Es gribēju pateikties arī par stāstījumu. 13. lapas pusē, protams, ir ļoti labi viss aprakstīts. Tas, kas mums kā parlamentāriešiem eh, ir vajadzīgs, mums ir šis uh, likumdošanas spēks, un mēs to varam izmantot, un mēs iespējas varam izmantot tad, kad mēs sadarbojamies. Un tieši mūsu nodarbinātības sociālā lietu komiteja ir parādījusi, ka esam spējīgi rast kompromisus, kas ir labi. Tas mums ir palīdzējis. Uh, arī tās atšķirības, kādas mums bijis ir sākumā, varējām izmainīt, un mēs teicām, mēs spēsim to sasniegt. Un ne tikai tādas labas sarunas ir, bet arī labi rezultāti, kā mēs vakar redzējām, noved pie labiem kompromisiem. Es domāju, ka tas ir tāds ļoti nozīmīgs un labs apraksts. Tas, ka mēs sadarbojamies ar sociālajiem partneriem un citām grupām, tas bija skaidrs, kā tautas pārstāvjiem mums ir uzdevums rūpēties par to, lai uh, mēs tiktu manīti, lai noslēgumā mums būtu rezultāti, ar kuriem mēs varam daudz ko izmainīt. Es domāju, ka tas ir pareizi un ir labi, ka mēs tik ilgi pie rīč strādājām, lai sasniegtu kompromisu. Bija labi, ka mēs strādājam izcelsmes valsts princips pakalpojumu jomā vairs nav spēkā. Mums ir vajadzīgs pakalpojumu princips un daži domāja, jā, šis spiediens no ārpuses bija ļoti izteikts. Nē, tā tas nav. Mēs sasniedzām rezultātus, ar kuriem patiesi varam uh, labi strādāt. Tas, ka bez finansējuma daudz kas nav iespējams, ir skaidrs. Dažkārt liekas, ka budžets un budžeta komiteja vienmēr tā nedaudz nodalīta un ka viņi var teikt, jā, nu, paturēt naudu kopā. Bet mēs neesam ne krāja banka, ne banka. Mums jārūpēs par to, lai naudas tiktu uh, veiksmīgi izdots, piemēram, Eiropas sociālais fonds. Šeit mēs, mums ir politiskā galvenā atbildība mūsu komitejā rūpēties par to, uh, lai mums būtu uh, lokālās nodro, nodarbinātības aģentūras, lai tās darbotos rūpēties par to, lai mikrokredīti būtu veiksmīgi. Es tieši redzu, ka dalība valsts iesaistās šajās uh, programmās. Vācijā, piemēram, ir uh, mikrokredīti iespēja no sociālo lietu ministrijas aptuveni 100 miljonu eiro apmērā. Mēs redzam, ka lietas virzās un mēs gribam konkrētus rezultātus uh, galu galā. Viens jautājums, ko gribu uzdot, tas ir uh, saistīts ar pamatprincipu. Mēs runājam par Eiropas Savienības rīcības plānu Eiropas Savienību 2020, un tas ir tāds šausmīgs no, no, nosākums 2020 Tam būtu jābūt eh, pamatojumam vīzijai, pamatdomai, ar ko varam strādāt. 2020 ir ļoti birokrātisks nosaukums. Nosaukums ir pareizs, tam jāvirzās eh, līdz 2020. gadam, bet, nu, pietrūkst vīzijas un moto un vārdu, ko mēs vēlamies sasniegt. Varbūt, ka mēs mūsu mājas darbus šajā ziņā vēl varam uh, tālāk uh, padarīt. Pēdējais, man liekas, ka ļoti liela problēma ir izglītības jomā. Eiropas kvalifikācijas ietver, esmu referents par ilgtermiņa uh, diplomu atzīšanu, un ļoti sarežģīti ir dalībvalsts iesaistīt. Tā ir tāda ļoti liela un plaša joma. Jā, mēs vēlamies subsidaritāti saglabāt, bet gribam vairāk koordinēt. Un es domāju, ka šeit mēs nemaz neesam vēl pavirzījušies uz priekšu. Ļoti daudz uh, valsts uh, ieņem tādu pozīciju, ka tās it kā tikai aizsargojas. Bet tieši pretējs uh, process būtu tas pareizākais - mācīties no labākās prakses, attīstīt labus ceļus. Nu kā tad savādāk mobilitāti radīsim Eiropas Savienībā? Manuprāt, šeit pārāk maz koordinācijas ir un pārāk plaša tāda institucionalizācija, bet varbūt, ka to vēl mācīsimies, un, dārgā Lislīna, mēs kā parlaments varam mācīties un varam motivēt arī citus. Tad, tad liels paldies par šo, manuprāt, ļoti veiksmīgo analīzi. Paldies, Lūdzu, Serkas kungs! Sí, gracias, señora presidenta. Jā, paldies, priekšsēdētājs kundze. Es gribētu arī mazliet paturpināt šīs pārdomas, kuras uzsāka mana kungs. Ja man likās, ka tas bija ļoti e, labas. Es pateicos par šo prezentāciju, kas mums tika sniegta. Es nezināju, e, ka tās saturs būs tik labs, un es ar to pamatīgi iepazīšos, jo. E, Mums, kā likumdevējiem, ir nepieciešams izvērtēt, kas ir noticis pēdējo gadu laikā, un mums tika norādīts uz to, kāda ir mūsu spēcīgie un kāda ir mūsu vājie punkti, un tad jās, tika konstatēts, ka šis um, sociālais rīcības plāns nav tikai tāds pavadošs instruments, uh, Un kā pilnīgi skaidri arī tika parādīts, ka nav tāda mm, sociāla līdzsvara. Nu, un es varētu prez, mm, runātājiem lielā mērā piekrist, un e, īpaši, kas attiecās uz stratēģiju 2020. Un mums bez šaubām ir nepieciešama stratēģija, kas neaizmirst šo dimensiju. Es gribēju pateikt vienīgi sakojošo. Uh, tā pavirši izlasot šo dokumentu, man radās tāds iespējas, ka mums vēl būtu nepieciešams, un tas ir tāds mans priekšlikums, ka mums būtu nepieciešama tāda vīzija un izvērtējums attiecībā uz sociālās politikas rīcības mm, grafiku. Jo mums ir tikai, ne tikai jāizvērtē, kāda ir mūsu loma vai kādi ir instrumenti, ar kuriem mēs šajā mazajā pasaulītē uh, Eh, kas eh, ir Brisele, kas ir padome, parlaments un komisija. Tad es gribētu, lai mums būtu arī tādu mm, vērtējumu tam, kā mūs redz cilvēki no ielas. Jūs jau ļoti pamatot teicāt, ka, lai panāktu Eiropas parlamenta mērķus, ļoti svarīgi ir veidot alianses un īpaši veidot šīs alianses ar pilsonisko sabiedrību. Nu, bet varbūt tur varētu mēs atrast kādu iespēju novērtēt, kā Eiropas Savienības pilsoņi vērtē mūsu politiku un ne tikai nacionālajā līmenī. Mēs nevaram teikt, ka Eiropas Savienība ir um, dažādu Eiropas Savienības dalību valstu politiku tāds sajūta apkopojums. Nē, bet, nu, mēs gribētu zināt, kā mūs redz Eiropas Savienības pilsoņi, vai viņi mūs redz kā tādus, kas risina problēmas, vai kā tādus, kas tikai runā par problēmām. Jo mēs e, varētu, piemēram, paskatīties par darba laika direktīvu Nu, un tad paskatīties, kas notika, kamēr mietā pie tās strādājām, ko darīja padomu, ko darīja Eiropas parlaments. Un uh, jāpaskatās, kāda ir šī direktīva, jo katrā ziņā es dodu priekšroku tam labāk, lai trūkst likumdošanas akti, nekā lai mēs tos izstrādājam un tie būtu slikti. Mums ir jāsaprot, ka mūsu eh, institūciju pasaule nav tā īstā pasaule. Mēs Pasaule jau nebeidzās mūsu institūcijās un mūsu institūciju savstarpējā sadarbībā. Mums ir jāzina, kā mūsu lēmumu ietekmē Eiropas Savienības pilsoņu darbu, jo mēs paši esam ļoti apmierināti ar to, ko mēs darām. Uh, U, bet Eiropas Savienības pilsoņi gan nav apmierināti ar mūsu darbu, un ik pēc pieciem gadiem viņi mums to dara zinām. Viņi nav pateicīgi, tāpēc, ka viņi nezina, ko mēs darām, bet tad, kad viņi uzzina, ko mēs darām, nu tad ir vēl sliktāk. Nu, katrā ziņā es vēlētos pateikties runātājiem. Tur bija ļoti interesantas lietas, bet varbūt jūs varētu vēl par, par, parunāt par to, kā mūs redz nevis kaut kādi tehniskie eksperti, bet vienkārši parastie cilvēki un ko viņi domā par sociālo politiku. Paldies! Harkina kundze vispēdējā runātāja šajā pirmajā kārtā, un pēc tam būs atbildes. Paldies, priekšsēdētāji! Arī es vēlētos apsveikt šīs prezentācijas eh, sagatavotājus. Es tikai pabiršu pārskrētām pāri, bet es esmu ļoti ieinteresēta šajā dokumentā, un man liekas, ka tas ir ļoti interesants. Man bija tikai pāris jautājumu un komentāri. Uh, Mēs tikko ratificējam Lisabonas nolīgumu, un viens no punktiem, ko jūs pieminējāt savā prezentācijā, bija tas, kā mm, dokumenti iesprūst padomē. Un tad man ir jautājums, vai jūs esat pievērsis uzmanību kvalificētajam mm, vairākumam balsojumu procedūrā, un vai jums liekas, ka tas kaut ko mainīs, vai tas padarīs um, vieglāku situāciju un vai būs vieglāk dabūt cauri likumu uh, došanas aktu. Nu, un tad otrkārt jūs runājāt par atverto koordinācijas metodi un par to, uh, kā, protams, no parlamenta puses nav nekādas piespiedu dalības tajā, bet Mums liekas, ka te līdz šim brīdim ir trūkuši spēles noteikumi. Varbūt jums ir kaut kāda priekšlikumi vai idejas par to, kā mēs varētu sākt īstenot šo nepieciešamo tiesisko ietvaru un kā mēs to varētu darīt. Un jūs arī teicāt, atgriežoties pie atvērtās koordinācijas metodas, jūs teicāt, ka ir mm, daži relatīvi taču saistoši e, juridiski standarti būtu savietojami ar pašreizējo institucionālo diversitāti. Mm, tomēr varbūt jūs varētu to vēl mazliet e, paplašināt. Es sapratu, ko jūs teicāt, bet es gribētu, vai jūs varētu tā sīkāk pastāstīt. Es piekrītu Sarkas kungam, kā mums tiešām ir nepieciešams uh, zināt, mm, izvērtēt šo sociālo darbu kārtību, bet, eh, protams, ir arī svarīgi zināt, kā mūs vērtē cilvēki, un tas ir ļoti svarīgs aspekts. Un vēl eh, viena lieta, ko es varētu pateikt, uzlūkojot Eiropas Savienības sociālo politiku, ir tas, ka, ja mēs paskatāmies atpakaļ 70. un 80. gados, tas sākās tā ļoti spēcīgi, un tad, kad mēs atskatāmies uz Bostonu un Berlīni, tad tas bija ļoti spēcīgs sociālais modelis, kas ar laiku nobremzējās. Un visbeidzot, es e, gribēju jums uzdot jautājumu par sekojošo. Jūs teicāt, ka Eiropas parlamenta uh, vara ir mm, zināmā mērā nosacīta, un to nosaka komisijas vēlme strādāt ar zināmiem dokumentiem. Un tad man ir jautājums, vai jums ir kaut kāds viedoklis, kā mēs varētu palielināt savu vāru mm, kaut kādos sektoros, vai ko mēs varētu darīt, lai lietas būtu citādākas, un mm, kā mēs varētu rīkoties spēcīgāk. Paldies, nu tagad runātājs var atbildēs. Liels paldies par ļoti noderīgajiem komentāriem. Un es e, tiešām gribētu atgriezties pie e, visiem jautājumiem un atbildēt tik labi, cik varu, bet varbūt uz dažiem jautājumiem es ļaušu atbildēt saviem kolēģiem. Mēs te runājām par krīzes izvērtēšanas, krīzes izvērtēšanu un um, par jauniem pētījumiem, un mēs pašlaik strādājam arī pie tā saucamajiem automātiskajiem stabilizētajiem, stabilizētājiem, un mm, mums arī patīk balstīties uz empiriskiem datiem un parādīt, kādā mērā nodarbinātie saņem sociālo aizsardzību parastās uh, situācijās, piemēram, sezonālie darbinieki un pastāvīgi nodarbinātie. Un es domāju, ka tas mums sniegs ļoti būtiskus un vajadzīgus atklājumus. Vairākas reizes mums tika pieminēta šī mm, OMC. Un uh, arī jūs, priekšsēdētājs kundze un arī īru kolēģi runāja par parlamenta lomu. Protams, ka tās iziet ārpus ikdienas rutīnas, tomēr man liekas, ka parlaments ir diezgan mm, sašķelts, un tas nedod viedokli tādās agrīnās stadijās par savu viedokli. Un uh, tas vienkārši pakļaujās komisijai. Komisija kaut ko ieliek darba kārtībā. Uh, un nav tādas neformālas darba kārtības um, arī ar nacionālajām valdībām. Un man liekas, ka ir ļoti daudz likumdošanas, kas nevarēs tikt integrēta turpmākajos Eiropas Savienības nolīgumus. Un Varbūt no ārpuses ir grūti redzēt, kāda ir mūsu konkrēti sasniegumi, bet, nu, jūs noteikti gaidīsiet kaut kādu labumu, kaut kādu ieguvumu no mm, koordinācijas uh, pielietošanas attiecībā, piemēram, uz budžetu komiteju un tam līdzīgi. Uh, Un, um, bet man liekas, ka pats galvenais eh, būtu pamanīt, ka šīs atšķirīgās politikas nav pašas par sevi izolētas un ka tās ir savā starpā visas saistītas. Un es domāju, ka mēs vairāk vai mazāk esam viensprātis ar mana kungu un ar to, kādi ieguvumi ir no strādošanas kopā gan parlamentā, gan ārpus parlamenta, un tas, ko mēs atklājām ārpus parlamenta intervijās, bija, ka, protams, vienmēr ir labāk atteikties no sliktas likumdošanas nekā pieņemt nepieņemamu kompromisu, kā tas notika ar darba laika direktīvu un arī ar rīču direktīvu. Arī tur, man liekas, ka nu, tas diezgan dārgi maksā, ja mēs gribam pieņemt kaut kādu direktīvu par katru cenu. Un mm, likumdošanas akti ir jāsagatavo tik labi, cik vien iespējams, un mums ir jābūt eh, pragmatiskiem. Un ja kompromiss ir pārāk plašs, tad mums ir jāpadomā, ko mēs varam darīt. Mans kolēģis Maikls tagad varētu izteikties par 2020 Man. Jā, atsaucoties to, ko teica Māna kungs, 2020. gada stratēģija vispārīgi runājot pievērsus galvenokārt ekonomikai un izaugsmai. Tātad tā ir ekonomikas jeb izaugsmas stratēģija. Un tur ir tāds drīzāk vispārīgs piezīmes par sociālajiem jautājumiem, kā piemēram um, nodarbinātības uh, palielināšana un nabadzības samazināšana. Mēs piekrītam mainam Manna kungam šajā gadījumā, ka tāda skaidri definēta vīzija attiecībā uz sociālajiem jautājumiem šeit pietrūkst šajā stratēģijā. Thank you. Um, uh, bring... Paldies. Tagad došu vārdu citiem runātājiem. Vai jūs vēlēties vēl kaut ko teikt? Mūsu viesiem es jautāju. Um, sorry, um... Es atvainojos. Serkas kungs, esmu pateicīgs viņam par viņu komentāriem, un mēs gribētu aicināt arī parlamentu, uh, aicināt uh, vienlīdz uh, svarīgi izvērtēt ekonomikas un sociālos apsvērums likumdošanas aktos, bet mūsu pētījumā nav iekļauta šī tai ārējā uztvere, uh, Uh, par to, ko ir parlaments sasniedzis pēdējos desmit gados. Tas uh, būtu tad jauns pētījums, jauna aptauja Eiropas pilsoņu vidū, kad tā arī varētu izvērtēt viņu viedokli. Mm, tas nav mūsu pētījuma iekļauts, bet to noteikti būtu vērtīgi papētīt. Tātad varētu papētīt, kā tiek uh, uztvērta Eiropas institūcija sasniegumi no pilsoņu puses, vai ir kaut kāda negatīva uh, uztvērta, to arī vajadzētu papētīt. Gribētu atgriezties uh, pie šiem te minimālajiem standartiem, ko īrijas kolēģi minēja. Ir jāsaprot, ka institūcijas uh, Eiropas Savienībā ir ļoti uh, atšķirīgas un arī ekonomiskais, uh, as, ekonomiskais sasniegumi un attīstības līmenis dalībvalstu ziņā ir atšķirīgs. Un nacionālais konteksts varētu būt viens no risinājumiem, lai izvairītos no pārmērīgas tirgus uh, mehānismu paplašanāšanas. Es domāju, tā būtu tāda realistiska pieeja tā vietā, lai sāktu veidot kaut ko ļoti uh, homogēnu visām dalībvalstīm. Un viens no jautājumiem, kuru uh, Eiropas parlaments ielika darba kārtībā, kas iet šajā virzienā, ir tas, ka jābūt zināmai elastībai nacionālā līmenī. Uh, te mēs runājam par aizsardzības līmeni. Bet uh, varbūt varētu būt pozitīvi to kaut kā kopīgi mēģināt sasniegt dalību valsts starpā, lai izvairītos no uh, iespējām uh, ļaunprātīgi izmantot uh, konkurences starp dalību valstīm. Tā kā mēs zinām, tad uh, nesen ir panākta vienošanās parlamentā un komisijā. Tā ir tāda Tātad šīs starpiestāžu nolīgums par uh, nosacītām tiesībām nākt klajā komisijā ar likumdošanas priekšlikumiem. Un tas, protams, uh, paaugstina komisijai uh, izmaksas, ja tā noraida parlamenta lūgumu piedāvāt jaunas likumdošanas aktus un tas var palīdzēt Eiropas parlamentu iesaistīt Eiropas līmenī vairāk, un uh, es uh, sagaidu, ka jūs pietiekam gudri un aktīvi darbosieties, lai panāktu jums būtisko jautājumu uh, iekļaušanu. Vēl viens komentārs manuprāt, ir jāapzinās uh, kompromisa veidošanas ierobežojumi. Var būt gadījumi, kad uh, uh, ir svarīgāk uh, aprobežoties ar ļoti svarīgiem, bet reāliem uh, risinājumiem un nevis censties panākt visu un tādējādi šie jautājumi iestrēgst padomē vai komisijām un arī rūpīgi izmantot likumdošanas uh, iniciatīvas tiesības. Paldies vispirms Turinan kundze un pēc tam nākamie runātāji. Paldies, es runāšu dāņu valodā. Paldies par šo pētījumu. Nesmu vēl izlasījuši šo pētījumu, bet paldies par šo prezentāciju. Un tas izklausījās tiešām interesanti, un jūs runājāt par daudziem jautājumiem, kas mani kā jaunu deputāti eh, jau pēc vairākiem darba mēnešiem eh, ļoti satrauc. Tiešām ir eh, lielas atšķirības kvalifikācijas ziņā un starp tātad starp uh, iekšējā tirgu un sociālajiem jautājumiem. Un es esmu iekšējā tirgus komitejā, kur tiek teicis, jā, mēs vēlamies tādu vienvē, vienotu Eiropas attīstību par sociālo un ekonomikas politiku runājot, bet praksē ir ļoti grūti to īstenot. Un ļoti konkrēti tiešām trūks tas, ka sociālā, ekonomikas un vidas politika uh, būtu savienotas. Tas, uh, uh praksē e, tiek pretnostatīts, un šī te atbildības plaisa līdz ar komisijas vertikālajām struktūrām vēl tiek uzsvērta. Vai varētu varbūt padomāt par to, kā to varētu samazināt šo te plājus arī līgumā? Un tad parlamenta loma stratēģijās un nelikumdošanas instrumenta iniciatīvās. Uh, piemēram, Eiropas Savienības 2020. gada stratēģija. Tur Eiropas parlaments ir vienkārši atstāts uh, novārtā, atstāts malā. Pagājušajā nedēļā Strasbūrā mēs pieņēmām ļoti vāju rezolūciju. Mēs vēlējāmies, lai pēc iespējas vairāk politiskās grupas to atbalstītu, un to mēs vēlējāmies, bet galu galā šis risinājums rezultāts bija tik vājš, ka ko tad tagad komisija teiks, jā, labi, mēs jau to ņēmām vērā. Tātad jāveido alianses, to jūs sakāt, tam es varu piekrist, bet mans jautājums ir, vai ar to pietiek, lai vispār tiešām varētu izdarīt ietekmi uz uh, nākotnes Eiropas Savienības stratēģiem, uz nākamajiem desmit gadiem, piemēram. Līdz šim tas nav spēlējis uh, tik būtisku lomu, un tad jūs to visu sasaistījāt ar budžetu, un par to mums vajadzētu arī domāt, jo tas ir ļoti būtiski. Paldies! Thank you. Uh, Mrs. Paldies, Morānas kundze. Elizabeth Morin. Merci, Madame la Présidente. Un paldies priekšsēdājas kundze. Es gribēju pateikties uh, šī pētījuma autoriem, jo tas ir uh, ārkārtīgi nozīmīgi uh, skatīties, kā mēs varētu strādāt šajā periodā 2000-2010. gads un ievērot arī Lisabonas stratēģiju. Mēs visi apzināmies to, ka, lai būtu veiksmīgam sociālajā rīcības plānā, mūsu darbības veikts un ārējies iespējas, kāds ir krīzei un kāds ir uh, mūsu nosprātos mērķus iespaidojis. Nu, tas uh, pierāda arī to, ka Vai gribam vai nē, bet ekonomikai ir ļoti nozīmīga ietekme uz sociālo politiku, kādu varam aizsākt. Un es domāju, ka runājot par 2020. Uh, gada stratēģiju, mēs uh, ļoti labi redzam, ka kamēr nebūsim apsarbējuši šo krīzi un uh, izkļuvuši no tās mūsu Eiropas sociālās politikas, būs trauslas un mūsu mērķi grūtāk uh, sasniedzami globālā tādā izpratnē mm, mūsu darbības veidā. Daudz, kas ir ticis teikts, un arī par to, kā pilsoņi uztver šo situāciju. Jā, es saprotu, ka nu, tas uh, ne tikai <clears throat> skar jūs pētījumu, bet man liekas, ka tas ir ļoti nozīmīgi, lai mēs visi uh, pievērstos šim jautājumam, un uh, mums vajadzētu pievērsties. Uh, tam, ka uh, viss šīs sociālās politikas, kas patiesi iespaido pilsoņus, mūsu līdzpilsoņi, redz Eiropas darbību. Daudz sarežģītāk ir uh, caur institūcijām daudz sajust Eiropas uh, darbību. Tas maz uh, interesē mūsu pilsoņus. Uh, Bet savukārt sociālajie ieguvumi, kādus tie var iegūt no Eiropas politikas, tie ir nozīmīgi. Uh, Tas nav, teiksim, viedokļu izpēc jautājums, kā jūs to varējāt dzirdēt Aleksandrs Cerkas piezīmēs, bet ļoti daudz arī jautājums, kā mēs varam ļaut mūsu pilsoņiem saprast, sajust Eiropu caur sociālo politiku. Tas ir jautājums, kas man liekas ārkārtīgi nozīmīgs, un par šo jautājumu es gribētu uzklausīt jūsu viedokli. Un otrs jautājums, ko es uzdodu. Uh, tie ieteikumi, kādas jūs mums dod par mūsu iespēju sadarboties institūciju ietverā, un tie uh, uh, ieteikumi, kādi jūs mums dod sadarboties nacionālā līmenī ar valdībām. Un tas, uh, ko uh, Toranen. Uh, kundz kolēģis teica. Un es neesmu uzklausījusi arī jūsu vārdus par to, neesmu dzirdējusi jūsu viedokli par to. Proti, cits līmenis kā tikai nacionālais ir ļoti nozīmīgs manā izpratnē mūsu politiku vadībai, tas ir reģionālais. Un man liekas, ka šis reģionālais līmenis vajadzētu būt, protams, šeit tiešai saitei ar nacionālo līmeni par lielajām ievirzēm, par uh, transponēšanu. Bet ja būs, teiksim, polit Eiropas politikas uh, ieviešanas uh, impakts uh, un to uh, ieviešanas noteikšana, manuprāt, uh, reģionālais līmenis ir absolūti nepieciešams, lai mūsu darbība būtu veiksmīga. Jūs neko neteicāt par šo jautājumu, bet es gribētu, lai mēs varētu, teiksim, pievērsties nedaudz mūsu analīzēm. Tas ir jautājums, ko vēlos uzdot. Un vēlos, lai eh, tas pēc iespējas, nu, teiksim, tuvāk um, norisēm būtu. Un varbūt, ka tas būtu arī tāds tā kā atbildes elements un mazāk varētu samazināt um, Eiropas. Uh, nu, teiksim, attālinošanos no pilsēna. Pilsoņi. Tagad par Tomas Manna vārdiem, par to, ka mēs neesam pavirzējušies uz priekšu attiecībā uz diplomu savstarpēju atzīšanu Eiropas līmenī. Es domāju, ka mēs varam rakstīt visas iespējamās stratēģijas par mobilitāti, par uh, nodarbinātību, par Eiropas dzīves un darba telpu, bet ja mēs patiesi tagad ļoti ātri nenonāksim pie vienošanās starp 27 dalību valstīm par uh, definīciju, kāds ir uh, diploms saturā un uh, amatu definīcija, mēs nebūsim uh, veiksmīgi. Uh, mūsu sociālajās politikās. Tas ir ļoti sarežģīti, kā mēs varētu uh, veiksmīgi darboties, kādas stratēģijas ir attiecībā uz politiskajiem mērķiem. Man liekas, par politiskajiem mērķiem mēs visi esam vienojušies, bet kādas stratēģijas mums ir nepieciešams, lai mēs veiksmīgi varētu darboties un lai varētu sasniegt šos mērķus. Jo man liekas, ka mums ir tāda. Uh, liela problēma ar jauniešiem, jauniem. Eiropā ar viņu Eiropas izpratni, viņu mobilitāti, viņu darba gaitu uzsākšanu. Un šis diplomu satura jautājums, manuprāt, ir būtisks jautājums, lai sasniegtu mūsu strateģiskos nosprātos mērķus. Paldies, priekšstādēs kundze. Zimmer. Jā, paldies tālāk Cimeres kundze un tālāk figurēto kundze. Lūdzu, Cimeres kundze. Ja, vielen Dank für. Paldies par prezentāciju šodien un arī par eh, dokumentiem, kādi ir iesniegti. Es eh, varu tikai atbalstīt kolēģis teikto piecus gadus strādāju parlamentā un arī šajā komitejā. Un ir eh, sarežģīti pašiem rast tādu pārskatu, tad, kad pārstāvam nacionālo politiku un arī šo Eiropas uh, līmeni, kā sociālā politika var tikt veidot un veicināta līdz uh, brīdim, kad sa, nu, tādu praktisku sajūtu iegūstam, kurās tad, teiksim, vietās ir aktīvi jārīkojas, lai varētu sasniegt mūsu mērķus. Un jūs pētījums palīdz mums, jo jūs norādat uz dažādām uh, uh, saiknēm un dažādu uh, līmeņu sadarbošanos un arī šos instrumentus uh, apskatat. Paldies! Un domāju, ka varēsim ļoti intensīvi vēl strādāt. Trīs punkti, kurus vēlos uzsvērt. Pirmais, raugoties uz stratēģiju 2020. 1995. gadā Kopenhāganā galotņu tikšanās laikā tika uh, tāda paplašināta definīcija nabadzībai uh, formulēta. Mēs ar Eiros stātu palīdzību esam noteikuši nu, kon uh, konkrētus uh, kritērijus, kas ir uh, noteikti. Bet, lai šo definīciju tā konkrēti īstenot un lai arī ieslēgt tajā sociālo izslēgšanu, manā skatījumā gandrīz visas dalībvalstis saskars ar problēmām tās praktiski to reducē ar naudas, proti naudas prasībām, naudas pārvedumiem un tā tālāk. Un manā skatījumā šī definīcija m, mm, nav pilnībā atspoguļota. Pirms dokumenta publikācijas stratēģija 2020. gadam formulējas to ir Barozo, bija diskusijas. Un vairāk kārt tika runāts par to, ka no šīs nabadzības definīcijas mēs atkāpjamies un šī franču varianta Wirtschaftswachstums auf die generellen Lebensverhältnisse. Proti, uh, ekonomisks izaugsmas iespējas uz dzīves apstākļiem ievērot. Es tiešām nezinu, kā mēs, teiksim, paliksim tikai pie šī uh, definējumu, jeb jūsu pētījuma laikā jūs ar šo Francijas indikātoru esat nodarbojušies, jūs varbūt varat kaut mums teikt, kā tas konkrēti ietekmētu mūsu darbu. Un bez tam pieņemu arī, ka tie instrumenti, kādi mums ir Eiropas Savienības līmenī, nosaka to, ka mums vajadzētu stiprināt ka to var darīt tikai tad, ja visas dalībvalsts vienojas un var kaut ko mainīt tikai tad, ja visas 27 dalībvalstis to vēlas, ja vairākam dalībvalstīm ir problēmas, tad PTO sarunas arī jau tiek pārtraukts. Mēs runājām arī par mazā, minimālajām normām, par uh, ietekmi, jūs skaidrojāt dažādas lietas, bet manuprāt ir jābūt arī dažādām iespējām kritērijus formulēt, kas attiecas uz mazā, minimālām normām arī attiecībā uz nacionālo līmeni, un tās būs pārnesams Eiropas Savienības, Eiropas Savienības līmenī, kas nozīmē apraksts par standartiem, par, par sniegtiem pakalpojumiem, tādā veidā izveidot kritērijas, kas būtu īstenojami arī nacionālajās valstīs, un Eiropas Savienībai būtu iespēja tos ietekmēt. Es, piemēram, domāju par uh, jautājumu par uh, enerģijas apgādu, par pamatiesībām izmantot enerģiju. Es zinu šo diskusiju, kāda ir uh, Lielbritānijā. Un ja mēs turpinam diskutēt, ka 10% no mājasēmniecības ienākumiem maksimāli var tikt izmantots, lai apmaksātu ūdens, siltā ūdens apkurs un arī, piemēram, vārīšanai eh, nepieciešamo enerģiju eh, finansētu. Ja šādi kritēriji nav, eh, tad par tiem jārunā. Mēs runājam par konkrētiem instrumentiem, kāda ir mūsu rīcībā, vai nevajadzētu padomāt par tādu tā kā trauksmes sistēmas izveidi, ja Eiropas Savienības dalība valstīs tiek pārkāptas noteiktas tiesības vai ar likuma normām vai ar noteiktām politiskām praksēm, un ka šīs dalībvalstis ne tikai no valdību puses tā tiek izveidotas, jeb arī, teiksim, šāds instruments ir nācis no Eiropas Savienības. Un mums vajadzētu vērst uzmanību uz to piemērs. Ziema bija ļoti bārga, ziemā bija vairāk nekā 220 cilvēku nosaluši, Vācijā 17 cilvēki nosali bezpajumtnieki. Uh, Vācijā iniciatīva dzīvokļu jomā mm, vērš mūsu uzmanību uz to, ka ļoti zemi, teiksim, noteikumi nosaka to, ka 100 tūkstoši cilvēku Vācijā riskē ar to, ka nevarēs samaksāt viņu enerģijas patēriņa rēķinus. Uh, Un, manuprāt, šādai sistēmai vajadzētu tikt radītai, lai norādītu mums, ka kaut kas jāmaina, ka šeit ir kaut kas tāds, kas nav kārtībā. Un, protams, ka nacionālā regulēšana noteikti to, ka ir jāmaina zināmas lietas, lai nodrošinātu tādu normu izveidu, un, nu, arī tādās bagātās valstīs, kā, piemēram, Vācijas Federatīvā republika, un ne tikai, teiksim, runājot par Poliju, Rumāniju vai citām valstīm. Paldies! Thank you, Mrs. Figueiredo. Figueiredo kundze, lūdzu. Muito obrigada. Liels paldies, priekšsēdētāji. Visas tēmas, par kurām mēs šeit runājam jau gadiem, manuprāt, norāda uz ļoti svarīgu problēmu, kuru pēdējos desmit gadu uh, laikā mēs varējām konstatēt, proti visas monetārās politikas liberalizācija iekšējā tirgus ietveros uh, un Pasaules tirdzniecības organizācijas ietveros. Tas viss liekas mums svarīgāks nekā viss pārējās lietas. Un e, ir pilnīgi skaidrs, ka nu, tas nevar būt svarīgāk nekā cīņa pret nabadzību, cīņa pret nevienlīdzīgu attieksmi un visu pārējo. Tāpēc mans jautājums ir, kāds, ar kādu sociālo darba kārtību mēs panāksim šo perspektīvu, ja netiek mainīta monetārā politika ar stabilitātes pakta palīdzību un netiek dots neviens pārējais periods, jo uzreiz pēc tam jau tiek uzlikti par pienākumu pildīt šos noteikumus, bet nekādā ziņā tas nepalīdz cīņai pret nabadzību. Vai, piemēram, ar Eiropas centrālās bankas uh, rekomendācijām, kas daudzās mūsu valstīs daudz ko ir sagrāvis, kā piemēram manā valstī Portugālē. Rūpniecības un lauksaimniecības jomā ieskaitot. Tāpēc mans jautājums ir, kāda varētu būt sociālā darba kārtība, kas varētu būt pieņemama. Paldies, turpina priekšsādātāji, vai jūs gribētu atbildēt? for the comments, um, also uh, in, together with my co-authors. Um, Tātad uh, šie jautājumi ir diezgan sarežģīti, godīgi sakot, bet uh, šeit ir arī tādi pozitīvāki aspekti. Gan par attiecībām Eiropas parlamentā un arī ārpus Eiropas parlamenta un par sociālām politikām un iekšējo tirgu. Tas ir izšķirīgs jautājums. Bet vislabāk būtu virzieties uh, uz tādu vienlīdzīgu attieksmi, un to varētu vislabāk izdarīt uh, Uh, intensificējot uh, sadarbību ar iekšējā tirgus komitejas deputātiem, bet, protams, arī runāt ar komisiju, lai sociālā politika nebūtu tāda sekundāra politika, bet uh, izšķirīga uh, un svarīga politika, jo es piekrītu jums, ka sociālās politikas uh, un tās rezultāti ir e, izšķiros aspekts, lai Eiropas projekts e, būtu veiksmīgs pilsoņu vidū. Tāpēc kriti, e, pilsoņi varētu būt diezgan kritiski, ja Eiropas projekts tiek uztverts kā tāds, kas negatīvi ietekmē viņu darba un dzīves apstākļus. Un šeit ir jābūt tādiem uh, būtiskiem sociāliem apsvērumiem, veidojot šīs politikas. Sociālajai politikai arī jāpalīdz eh, mm, ekonomikas eh, dinamikas apstākļos, ja ir kaut kādi trūkumi globalizētā laikmetā. Mēs nevaram arī sagaidīt, eh, ka mēs varēsim reglamentēt visas sociālās politikas aspektus nacionālā un Eiropas līmenī. Mums ir šeit jāierēķina zinām elastība. Pretējā gadījumā sabiedrības vidēji būs nabadzīgas, līdz ar to mums ir um, jāizmanto uh, iespējas, kas mums ir. Svarīgākais elements tad būtu Eiropas līmenī izveidot uh, zinām nacionālo aizsardzību, proti uh, joms, kurās uh, tirgus spēkiem nevajadzētu spēlēt svarīgāko lomu, piemēram, minimālī ieņēmuma vai minimālā alga, kas ir izšķirīgi svarīgi, eh, lai ekonomikas un sociālā sistēma tiktu akceptēta. Cimers kundze to arī pieminēja Un es arī domāju, ka, protams, ir iespēja apvienot minimālos standartus, kas būtu relatīvi nacionālajiem vidējiem rādītājiem, un, protams, tā pašā laikā pieņemt tādu kopēju vienotu ideju par to, kas būtu jābūt garantētam katram Eiropas pilsonim. Tas varētu būt iespējams, un tas arī nema, nemazinātu ekonomikas dinamiku ja varētu samazināt um, nabadzību ar minimālo ieņēmumu schēmām, un es piekrītu arī, ka apmācības un aktivizācijas politikas ir ļoti būtiskas, un uh, tam būtu jābūt jautājumam, kas tiek apspriests Eiropas līmenī. Jūs minējāt arī situāciju Vācijā saistībā ar Hartz 4, šo te minimālo ieņēmumu schēmu, un jūs sakāt, ka tā nav bijusi efektīva Varbūt, ka tā tas varētu būt, bet uh, viena lieta, kas uh, ir pozitīva šajā jomā, ir tā, ka konstitucionālā tiesa Vācijā var uh, lemt par to, vai kāda uh, likumdošana, kāds likums ir uh, saskaņā vai nav saskaņā ar konstitūciju. Un nesen bija, un daudz no jums droši vien to zinās, uh, par spriedumu par eh, minimālo ieņēmumu atbalstu schēmām eh, Vācijā un cik tās ir eh, atbilstošas, proti, ka nevis jābūt minimālajiem ieņēmumiem, bet minimālie ieņēmumi ir jāprēķina caurskatāmākā un skaidrākā veidā. Uh, Un um, tā varētu būt viena no pieejām. Es nezinu par šo te nabadzības indikātoru diskusiju, kas notiek Francijā, bet varbūt jūs man varētu par to pastāstīt, tad mēs par to varētu parunāt vēlāk. Uh, maybe that, that's it for the moment. Uh... Tas arī būtu viss uz šo brīdi. Uh, Turunens kundze, uh, viņai gribētu teikt, ka ir ļoti būtiski sasaistīt uh, dažādās komitejas, jo īpaši šīs būtiskākās uh, politikas arī ar budžeta lēmumiem. Manuprāt, tas ir eh, būtisks un spēcīgs instruments Eiropas parlamentam. Tātad eh, budžetu veidot tā, lai tas būtu orientēts uz sociālām politikām, tātad ņemt šeit vērā sociālos kritērijus, bet arī diskutēt ar iekšējā tirgus cilvēkiem. Uh, paldies, vai vēl kāds no mūsu viesiem vēlas izteikties? Uh, uh, paldies, paldies jums visiem komitejas vārdā. Tas bija tiešām lielisks ziņojums. Varbūt jūs mūs varētu informēt par uh, to, kad jūs nākamais analīzes dokuments saistībā ar sociālo politiku būs gatavs, bet vēlreiz paldies! Un tagad mēs varam pāriet pie Cimers kundzes ziņojuma par uh, nabadzības mazināšanu un darba vietu radīšanu attīstības valstīs un turpmākiem pasākumiem. Tagad dod vārdu Zīmērs kundzei, lūdzu. Jā, es, um, handelt sich um, um... Jā, šeit runa ir par atzinumu mūsu komitejā Sociālā un nodarbinātības lieta komiteja par iniciatīvas ziņojumu attīstības komitejā. Tā nosaukums ir ziņojums par nabadzības samazināšanu un darba vietu radīšanu attīstības valstīs un no turpmākā rīcība. Tā kā esmu arī attīstības komitejā, tad man ir saulaicīgi izdevies uh, skatīties, kā iznojas darba attīstības komitejā. Un vakar tas tika prezentēts, un manā skatījumā situācija bija tāda, ka mēs kā sociāla un uh, nodarbinātības lieta komiteja šoreiz uh, varam tāds būtisks komponents, kas netiek līdz šim ievērotas. Uh, uzsvērt un nodarbinātības politika, kā arī sociālās politikas jautājumu, nabadzība un attīstība. Šos jautājumus uh, varam pasvītrot, uh, iesniedzot dažādas priekšlikumus. Tas, par ko es gribu runāt, ir diskusija par nabadzības jēdzienu kā tādu. Manā skatījumā steidzam nepieciešams ir it īpaši attiecībā uz attiec attīstības valstīm un to sociālo attīstību. Skaidri noteikti, ka nabadzība ir vairāk nekā tikai bada ciešana, uh, tas, ka nav dzīves vietas vai ciešana no, uh, nabadzī, uh, no slimībām. Ka šādā izpratnē jārunā arī par pieeju um, dzīves norisēm vispār. Tas ir tas, kā sāku darbu, Un es piedāvāju komiteju šo punktu kā centrālo iesaistīt eh, mūsu diskusijās. Un ļoti apzināti atcerēties, ka 1995. gadā sociālās attīstības galotņu tikšanās laikā tika noteikti konkrēti kritēriji. Februārī ANO attiecīgā komisijā sakarā ar ziņojumu prezentāciju par sociālo situāciju pasaulē notika vēlreiz diskusija par nabadzības jēdzienu. Un tika runāts par to, ka ir nepieciešams vēlreiz diskutēt par uh, šo stratēģiju un par šo jēdzienu. Un a, uh, to ietvert diskusijās kopumā. Un es domāju, ka mēs, kā Eiropas Savienība, mums ir a, uh, atbildība par to, kas notiek attīstības jaunatīstības valstīs un kā mēs uh, izturamies pret šiem jautājumiem, mums vajadzētu šiem principiem pievērties. Tad ir īpaši nozīme pievērst šim jautājumam, kā arī tādu punktu iekļaušanai, kā piemēram a, a, globālā nodarbinātības pakotne. Mēs pagājušā gada eiro, a, no oktobrī par to diskutējām komitejā un arī saistība ar cienīgu darbu, cienīgiem dzīves un darba apstākļiem un šo saiti lai varētu runāt par to, ka ir tāda tūkstošgadus attīstības mērķu formulējuma redakcijās. Šis atzinums uh, var tikt sastādīts un uh, tajā ir pāris punkti, jo mums ir, teiksim, ierobežots zīmju skaits mūsu dokumentā. Un būtiski šie trīs punkti ir tie, kurus vēlos redzēt kā centrālos. No mans puses gribu teikt, ka mm, ir dažādi priekšlikumi, ko mēs varētu šim atzinumam pievienot, un atkarībā no tā, kā kolēģi šeit komitejā izturēsies, kādi būs viņu priekšstati, ko jūs piedāvāsiet, kad es tad atkarībā no tā varētu teikt, kādus priekšlikums es varu arī iesniegt. Tikai vienu norādu. Es domāju, ka viens ļoti būtisks punkts citu starp ir jautājums par sociālajām nodrošināšanas sistēmām. Arī cīņa pret nabadzību attīstības valstīs um, tie ir ļoti, ļoti nozīmīgi. Un um, mums vajadzētu koncentrēt mūsu uzmanību uz to. 80% no cilvēkiem visā pasaulē nav ietvert šajās uh, sociālās nodrošināšanas sistēmās, un, programma, eh, un šī problēma kļūst aizvien aktuālāka. Priecājos par iespējamo sadarbību ar kolēģiem. Termiņš ir līdz 7. aprīlim, ja nekļūdos. Un tad, protams, ar ēnu referentiem dažādajās politiskajās grupās es varētu vēlreiz eh, runāt par šo atzinumu lai uh, vienotos, lai pēc iespējas tāda vienota pozīcija tiktu izstrādāta un tā prezentētu mūsu viedokli. Paldies! Thank you. Uh, one speaker. Paldies. Tagad lūdzu. Lūdzu. Nām. Stipelis kundze, kas šeit nevar būt, Stipelis kundze domā, ka Cimers kundze ļoti tādu labu atzinumu ir iesniegusi saturiski tā tai piekrīt, bet nu pirmajā a, dokumenta variantā trūks daži elementi, kuri tiek papildināti ar grozījumiem. Jautājums par tiesisko un ekonomisko situāciju, kas skar sievietes, un arī bērnu darba jautājums, kā arī a, arotbiedrību situācija attīstības valstīs. Sipels kundze domā, ka tie ir būtiski punkti un tie nedrīkst iztrūkt mūsu atzinumā. Paldies! Yeah, uh, Mrs. Harkin. Paldies, Lūdzu, Harkins kundze. Lielas paldies. Paldies, priekšsēdētāji. Maisner kundze nevar būt šeit, un es apspriedos ar e, viņu, bet es pagaidām izteikšu tikai savus komentārus, un pēc tam mēs parunāsim ar referentu vēlreiz. Vispirms es vēlētos pateikt, ka es piekrītu pamatprincipiem, kurus jūs izmantojat savā atzinā, ka mēs cīnāmies pret nabadzību, un piekrītu arī jūsu priekšlikumiem sevišķi trešajām priekšlikumam. Un es saprotu, ko jūs e, cenšaties pateikt. Uh, sakot, ka jūs gribat, lai šis teksts būtu īss un kompakts. Tomēr es eh, ierosinu vēl divas idejas šeit pierakstīt. Viena ir no attīstības komitejas eh, dokumentiem. Tā ir ideja par mikrokreditiem. Mēs tieši pabeidzām strādāt pie ziņojuma par šo jautājumu, lai iedrošinātu uh, jaunatīstības valstis uh, garantēt šos mm, mikrokrēdītus. Un varbūt mēs varētu arī šeit kaut ko ierakstīt par bērnu darbu, ja vien tas ir iespējams. Taču vispārīgi ņemot, es ļoti lielā mērā varu atbalstīt, ko jūs esat paveikusi. Uh, Marēnas kundze, lūdzu. Paldies priekšsēdētāji. Arī es gribēju teikt, ka es uzskatu, ka šis atzinums ir diezgan pilnīgs, taču ir viens aspekts, attiecībā uz kuru es neizlasīju to, ko es gribēju. Un katrā ziņā es vēlētos ieteikt to labot. Tas attiecās uz sieviešu situāciju jaunacistības valstīs. Sievietes dzīvo ļoti īpašā nabadzības stāvoklī. Tikko viņas kļūst atrētnes, tā viņas zaudē visas savas tiesības, un man liekas, ka tad, kad mēs cīnāmies pret nabadzību, sievietes, kas ir nabadzīgākās no nabadzīgākajiem šajās dalībvalstīs un dažādu dzīves negadījumu dēļ kļūst vēl nabadzīgākas, tas vispār nav pieminēts šajā uh, atzinumā. Man liekas, būtu ļoti labi, ja mēs varētu pieminēt šo jautājumu. Paldies. Tagad es Cimers kundzei došu vārdu. Jā, ja, vielen dank. Jā, paldies, paldies par norādēm. Patiesi esmu paciet, pateicīgi, ja no dažādām politiskām grupām un deputātiem mūsu komitejā šeit tiek izteikti konkrēti priekšlikumi, kurus es ļoti labprāt pārņemšu, jo grozījumi jau nav arī uh, ierobežot, cik tālu tie paliek tajos ietvaros, uh, kāda atbilst tēmai. Un ļoti apzināti. Uh, šo pirmo projektu formulējot nepievērsos mērķu grupām. Es jums pilnīgi piekrītu, mums absolūti nepieciešama konkrēts uh, jautājums par bērnu darbu, par sieviešu situāciju un par veca gadgājumu cilvēku situāciju jaunatīstības valstīs, kur situācija arī ir ļoti, ļoti nopietna, lai šeit varētu izteikt konkrētas priekšlikums un prasības. Ir arī vēl daudz dažādu citu jautājumu kopumā, un mans uzdevums būs, eh, varbūt, teiksim, tā apkopot un paskatīties, lai mēs kā komiteja varētu rast mūsu, teiksim, vienoto pozīciju šajā dokumentā. Paldies! Jā. Paldies! Es eh, vēlreiz jums pateicos un paldies par jūsu viedoklo grozījumu. Iesniegšanas termiņš ir 7. aprīlis, pulkstens 12. parlamentā tas tika pieņems 28. aprīlī un plenārsēdē tas tiks izskatīts jūlijā. Līdz ar